Colleghi, iniziamo i lavori della Commissione. C'è un fuori... Dāmas un kungi, kolēģi, es ieteiktu uzsākt komitejas sēdi. Koordinātori pieņēma šorīt vairākus lēmumus un Gribētu jums jau sākumā paziņot, ka mums nav daudz laika, tādēļ būšu visai strikta. Sākumā dosim vārdu polijas delegācijas pārstāvam, viņam būs viena minūte laika, lai izteiktos. Lūdzu. Good morning, everybody! Labrīt visiem! Mani sauc Malgu Žata Gurska, esmu uh, no Polijas putnu aizsardzības sabiedrības. Un gribētu teikt, sākumā, ka man ir liels gods piedalīties lūgumrakstu komitejas darbā, esmu viena no lūgumrakstu iesniedzējiem, kas kopā ar kolēģiem no citām Polijas NVO esam iesnieguši lūgumrakstu saistībā ar um, Via Baltika Polijā. Uh, Un šis projekts apdrauda vairākas Natura 2000 uh, zonas. Gribētu lūgt visu lūgumrakstu komitejas biedru, kā arī parlamenta biedru atbalstu un arī atbalstu no pārējiem deputātiem citās komitejās. Kopā mums izdevās mainīt polijas lēmumu un uh, Raspuda um, ieleja, kas izstāv šādi šajā attēlā, mums izdevās izglābt šo vietu. Tādēļ gribētu izmantot šo iespēju un pateikt jums visiem paldies par mums sniegto atbalstu, lai mēs glābtu šo ļoti skaisto vietu Polijā. Un es ceru, ka mums izdosies uh, izglābt tikpat burvīgas vietas arī citās Eiropas valstīs. Šī gada aprīlī Goldmana vides fonds no ASV pieņēma lēmumu piešķirt uh, ekoloģisko uh, Nobela prēmiju šai kampaņai, un man bija tas gods saņemt šo um, balvu San Francisco, tādēļ gribētu pateikties visiem, kas padarīja to iespēju. Lielas jums paldies! Thank you to you. It was an important Lielas jums paldies, saka priekšsādētā, ļoti svarīgs paziņojums tas bija. Labi, tādā gadījumā es tagad ieteiktu turpināt darbu un skatīt um, darba kārtības punktus. Murkis kundze gribas izteikties. Tas ir saistībā ar darba kārtību, un man ir arī personīgi, tātad personīgs paziņojums, ko es gribētu iekļaut arī darba kārtībā. Vai jūs varētu man lūdzu dot laiku um, izteikt šo paziņojumu. Un man ir arī komentārs saistībā ar darba kārtību. Vai šobrīd ir par ātru izteikties par darba kārtību? Priekšsēdētāji, vai šodienas darba kārtība tātad? Ja jūs vēlaties izteikties par kādu no darba kārtības punktiem, tad to skatīsim, kad būs šis punkts. Ne, man ir viena lieta, par ko uh, es vēlētos izteikties šodien darba kārtībā un gribētu runāt par kampaņa šo jautājumu. Kampaņas, un man ir arī personīgs paziņojums, ko es gribētu, lai tas tiek iekļauts darba kārtībā. Lūdzu, atvēliet man laika brītiņu vēlāk priekš tā. Vai šobrīd ir pāragri izteikties par darba kārtību? Eh, sì, eh, collega Merkis, appunto sulla campagna. Merkis kundze, kampaņa šis jautājums šodien darba kārtībā nav iekļauts, tā bija koordinātora darba kārtībā. Tātad par to runāsim, runās politiskajās grupās. Tas tika runāts politiskajās grupās, un tad šorīt tika skatīts koordinātoru darba kārtībā. Tādēļ es domāju, ka tagad mums vajadzētu iet tālāk, jo nu jau esam aizkavējušies, jo vakardien mums neizdevās izskatīt 10, 11 un 12 darba kārtības punktu. Labi, tātad, kad es varēšu sniegt šo personīgo paziņojumu? Kolēģi, nu, no nu, capitola la domanda. Kolēģi, man šķiet, ka es neesmu īsti sapratusi jūsu jautājumu. Jūs tā tad vēlētos runāt par kampaņu. Es teicu, ka ir divi punkti, par ko es vēlētos runāt. Viens ir kampaņas jautājums, un turklāt papildus cita lieta man ir personīgs paziņojums. Vai jūs to varētu iekļaut darba kārtībā un dot man laiku izteikties? Adesso, allora, affrontiamo, vedo che David Law uh, diligente. Labi, es redzu, ka Deivids Lo šobrīd uh, skatās reglamentu, un viņš tātad palūkosies, vai ir iespējams iekļaut papildus punktu mūsu darba kārtībā. Ja neiebilstat, tagad turpinām darbu ar lūgumrakstiem, un kad viņš varēs sniegt atbildi, Deivids, tad uh, mēs jums paziņosim, vai var iekļaut to vai nevar iekļaut. Uh, lūguma raksts desmitais punkts darba kārtībā 14.03 čērsvīt ir 2007, to ir iesniegusi Dobrinka Pavlova, viņa šodien nav ieradusies, dodu vārdu komisijai. Komisija, mani sauc Johāna Engstrom un es atbildēšu saistībā ar visiem trim lūgumrakstiem 10., 11. un 13. šķiet tātad Dobrinka Pavlova. Desmond Fitzgerald un Pavlīna Ratkova. Es atbildēšu uh, Uh, uz visiem šiem trim lūgumrakstiem kopā, jo tie ir saistīti ar vienu un to pašu jautājumu. Vai tā var darīt, jautā komisija? Labi. Šie lūgumraksti ir saistīti ar bērnu um, invalīdu tiesībām Bulgārijā, jo īpaši uh, bērnu namos, uh, par ko tika izveidot arī BBC dokumentālā filma, jo īpaši 2007. gada septembrī Mugilīno bērnu namā. Uh, Komisija ir skatījusi šo jautājumu vairākas reizes, un vairākas reizes esam aktualizējuši un nākuši klajā ar jaunām atbildēm un paziņojumiem. Kopš pēdējā paziņojuma esam turpinājuši darbu uh, savu kompetenci ietvaros un esam mēģinājuši uh, arī veicināt sadarbību ar Bulgārijas iestādēm, lai veicinātu bērnu invalīdu sociālo aizsardzību. Bet mēs gribētu uzsvērt, ka uh, atbildība par bērnu uh, aizsardzību uh, bērnu aprūpes iestādēm, tā ir dalībvalsts um, atbildība. Un tas nozīmē, ka dalībvalsts ir pilnībā atbildīga, lai nodrošinātu šīs tiesības dalībvalsts teritorijā. Komisijai nav tiešas kompetences iejaukties vai pārbaudīt situāciju attiecībā uz bērniem bērnu namos. Nu, piemēram, kad ir šādas situācijas, kādas parādījās masu mēdījos. Uh, vai sniegt arī Bulgārijā palīdzību ģimenēm, kur ir bērni invalīdi. Un, nu, par to konkrēti ir Ratkovas kundzes lūguma raksts. Tomēr komisija nav vienaldzīga pret šīm smagajām problēmām, kas ir iekļautas lūguma rakstā, un esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu bērnu šajos šajās iestādēs, kā arī nodrošināt aizsardzību bērniem invalīdiem bu ģimenē Bulgārijā. Ģimenēs. Savos iepriekšējos paziņojumos esam aprakstījuši, kādi ir tie pasākumi, kas ir veikti. Ir veikti arī pētījumi par um, neatkarīgu dzīvi. Esam arī uzsvēruši uh, politikas koordinācijas aspektu un labo praksi, kāda pastāv. Un gribētu pieminēt, ka komisārs uh, Špidla 2009. gada februārī izveidoja arī ad hoc komiteju un 2009. gada septembrī viņi izstrādāja ziņojumu. Šajā ziņojumā ir uh, runāts par to, kā veicināt pāreju no uh, iestādēm uz, uz kopienas balstītas aprūpes uh, bērniem invalīdiem. Tur ir iekļauts vairākas rekomendācijas. Viena no rekomendācijām pievērš uzmanību par ANO konvencijas parakstīšanai un uh, um, ratifikācijai, tātad konvencija par tiesībām bērniem ar invaliditāti. Un gribētu teikt, ka arī Bulgārija ir parakstījuši šo konvenciju. Ja mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, kas ir veikti saistībā ar Bulgāriju, tad šeit komisija ir saglabājusi un uzturējusi politikas dialogu par um, institucionālās aprūpes reformām un esam atbalstījuši Bulgāriju um, ilgtermiņa stratēģijas izstrādē. Uh, saistībā ar reformām. Daudzas no Bulgārijas um, iniciatīvām ir iekļauts arī iepriekšējos ziņojumos, un mēs redzam, ka pēc rūpīgas situācijas pārbaudas Bulgārijā Bulgārijas valdība pēdējā laikā ir uzsākus pasākums, lai pātrinātu reformas un ir slēgusi vairākas lielas iestādes, kā Mogilīno, piemēram. Ja mēs runājam konkrētāk par nesenākajiem pasākumiem Bulgārijā, kas uh, bija kā atbilde mūsu pēdējai vēstulei. Ir izstrādāts darbības plāns Bulgārijā, kurā ir iekļauti, tātad, kas attiecas 10 līdz 15 gadiem, kā veicināt šo pāreju no institūcijām, no iestādēm uz um, aprūpi, uh, uz kopienas balstītu aprūpi. Un šo plānu ir uh, paredzēts pieņemt tuvāko nedēļu laikā Bulgādi, Bulgārijas ministru padomē. Vēl kāds instruments, ko komisija ir izmantojusi, lai veicinātu šīs izmaiņas, ir finansu pasākumi, finanšu instrumenti. Esam izmantojuši struktūru fondus un papildus tam, ko jau pieminējām, gribētu uzsvērt vēl kādu nesenu iniciatīvu, kas saucas Neatstāsim nevienu bērnu aiz muguras, neuzgriezīsim muguru nevienam bērnam. To ir izstrādājusi kopā um, DG Employment un DG Regio, un arī tur tika iz, iz, izveidota um, ad hoc ekspertu grupa komisāra Špidla vadībā. Šis projekts uzsākās 2010. gadā, un šobrīd notiek uzraudzības skrīninga process, tātad uh, tiek skatīti visu to bērnu vajadzības, kas vēl aizvien atrodas aprūpas iestādēs Bulgārijā. Šo darbu veids uh, daudzdisciplināra grupa, 250 sociālie darbinieki, ārsti, un terapeiti. Un tā rezultātā tiks izveidoti atbalsta dienesti un jauni, jaunas aprūpas iestādes. Šī projekta infrastruktūra tiek finansēta no reģionāliem fondiem. Turklāt, kas attiec uz jauno Eiropas invaliditātes stratēģiju, ko pieminēja vakardien un kas pavisam drīz novembra vidū tiks arī pieņemta, uh, Komisārs iesaka turpināt izmantot struktūru fondus, lai atbalstītu pārēju no um, iestādēm uz kopienas balstītu aprūpi. Un nobeigumā, ja mēs atgriez, atgriežamies pie Mogilīno gadījuma 2007. gadā, kas bija izējas punkts, mums vajadzētu atcerēties, ka šī iestāde ir slēgta, uh, Tas tika, tā tika slēgta 2009. gada 1. oktobrī, un visi bērni, visi 75 bērni, kas bija šajā iestādē un par kuriem bija arī BBC dokumentālā filma, um, notika pārbauda no UNIS, UNICEF puses, um, notika arī tātad um, konsultācijas ar vecākiem, un viņi ir tagad ievietoti mazajās aprūpes iestādēs, kurās pārsvarē 6 līdz 8 bērni. Ņemot vērā progresu, ko ir panākušas Bulgārijas iestādes un komisijas sniegto atbalstu, mēs ieteiktu slēgt šīs, šos lūgumrakstus. Paldies! Vai kāds gribētu izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka ne. Ļoti labi. Tādā gadījumā gribētu pateikties komisijas pārstāvei par sniegto atbildi. Ah, quindi no, pensavo fosse. Vi chiedo. Tātad priekšlikums bija slēgt šos trīs lūgumu rakstus un visi, trīs var, eh, visi varam vienoties par šo trīs lūgumu rakstu slēgšanu. Labi, ļoti skaisti. Tas nozīmē, ka esam pabeiguši vakardienas darba kārtību un nu varam sākt šodienas darba kārtību. Ir um, not, notika tātad koordinātoru sanāksme no pulksten 9 līdz pulksten 10 un pavisam īsi uh, pāriešu pāri tur runātajām lietām. Uh, Paljadelī kundze izteica priekšlikumu noturēt ārkārtas sanāksmi komiteju priekšsēdētājiem un uh, komisāru kolēģijai. Paljadelī kundze piedalījās šajā sanāksmē, viņa aizvietoja mani un sanāksmes laikā viņa lūdza iespēju izteikties. Viņi gribēja izteikties par jautājumu, kas bija mūsu komitejas darba kārtībā. Pieeja uh, dokumentiem, e-dokumentiem. Nu, tam netika sniegts nekāds uh, pamatojums, tādēļ esam nolēmuši uh, rakstīt vēstuli šīs komitejas priekšsēdētājam un pieprasīt, lai mēs no lūgumrakstu komitejas, lai attieksme pret mums būtu tieši tāda pati kā pret pārējām komitejām, un tas būtu tikai godīgi. Kas attiecas uz turpmākajām darbībām saistībā ar uh, faktu šo at, meklēšanas uh, misiju kampaņā, tur tika pieņemts lēmums 2.2. pantā iesniegt izstrādāt ziņojumu plenārsēdē, kas tiktu skatīts saistībā ar nepilnīgu vides un um, atkrituma apsaimniekošanas tiesību aktu piemērošanu Eiropas Savienībā. Un tā tad um, izdarīšu pieprasījumu iekļaut šo punktu darba kārtībā plenārsēdē, kas attiecas uz decembra vizīti Skotijas parlamentā tad es saprotu, ka šobrīd gaidām konkrētāku darba kārtību no uh, sekretariāta, un koordinātori šobrīd ir apstiprinājuši šo vizīti Skotijā. Trešais punkts tie ir uh, lūgumraksti, kas ir saistīti ar īpašumtiesībām Rumānijā, kā arī citās valstīs. Tika pieņemts lēmums slēgt šos lūguma rakstus, kas ir iesniegti no Rumānijas pilsoņu puses par īpašumtiesībām, bet paturēsim atklātas uh, tās um, tiesības, kas ir saistītas ar īrnieku tiesībām, īres tiesībām. Vēl aizvien gaidām atbildi no Rumānijas valdības par šo jautājumu, tādēļ šī, šie lūgumraksti tiks saglabāti atklāti, līdz atbildi saņemsim kas attiecas uz vispārējo uzklausīšanu. Seši, seši, pieci, nulle seši lūgumraksts, kas tika iesniegts no Parendijas kunga, tas tiks arī nodots um, attiecīgajām iestādēm, un tas to ko, uh, koordinātori nolēma, ka tā tiks pārsūtīta arī delegātiem kas attiecas uz um, vispārējo uzrakst, uzklausīšanu saistībā ar pilsoņu tiesībām, šeit izlēmām atstāt lēmumu pieņemšanu uz nākamo koordinātoru sēdi. Mūsuprāt, uh, bija, mūsuprāt, laba ideja būtu konkrēti noteikt um, šīs uzklausīšanas nosaukumu un datumu pirms mēs pieņemam lēmumu. Un arī vēl kāds jautājums, ko kas ir saistīts ar krasta uh, reģionu. Krasta reģioniem uh, šos lūgumrakstus ir ies, iesūtījuši vairāki Spānijas pilsoņi, un arī sekretariāts jautāja, ko tad īsti ar tiem darīt. Um, šie lūgumraksti ir izplatīti angļu valodā, un daudziem gan nav bijusi iespēja tos izskatīt, tādēļ uh, izsūtīsim to visu visiem, un uh, tad. Uh, Tad nākamajā sēdē to skatīsim. Kas attiecas 47308 lūguma rakstu no Klaina kunga, šeit izlēmām plenārsēdē iesniegt mutisku jautājumu, jo neesam vēl saņēmuši um, atbildi no komisāra Dalī, un tādēļ nāksies mums um, izmantot um, mutisku jautājumu un uh, šo lēmumu pieņēmām koordinātoru sanāksmē un komiteja tātad. Uh, attiecīgi arī rīkosies. Kas attiecas uz Equitable Life jautājumu koordinātoru sanāksmē un turpmākajām darbībām, jāsaka, šis jautājums komite komiteja ir ļoti smags, jo ir iesniegtas, uh, iesniegti vairāki lūguma raksti, un uh, prezident, prokuratura komitejai ir paziņojusi, ka šeit ir uh, palielināts darbinieku skaits un uh, mēģināsim uh, efektīvi komitejā strādāt ar tiem lūgumrakstiem, kas uh, atbal, atbilst mūsu kompetencijai, kas ir mūsu kompetences ietveros. Jebkurā gadījumā koordinātori pieņēma lēmumu skatīt šo jautājumu nākamajā sanāksmē lai mēs varētu nākt klajā ar formālu paziņojumu no komitejas puses. Un pēdējais punkts, esam pieņēmuši igadējo kalendāru lūgumrakstu komiteja 2011. gadam. Tagad gribētu dot vārdu Merkis kundzei, uz dažām minūtēm viņai šobrīd ir paziņojums. Nē, man šobrīd nav paziņojums par šo jautājumu. Sākumā es gribētu runāt par darba kārtību un pēc tam uh, sniegt šo personīgo paziņojumu. Man ir jautājums par priekšlikumu sag sagatavot ziņojumu plenārsēdēji. Vai jūs lūdzu mums varētu detalizēt paziņot, kāds lēmums tika pieņemts vai kāda ir tātad koordinātoru priekšlikums un kāds varētu būt šī ziņojuma virsraksts? Un pēc tam gribētu arī personīgi paziņojumu veikt. Ho letto quello che è stato deciso dai coordinatori. Jā, es izlasīju uh, tātad tās lietas, ka, ko mēs pieņēmām koordinātoru sanāksmē, saka priekšsēdētāji. Vai uh, tātad kāds ir šī ziņojuma uh, nosaukums un kādā veidā tas tiks skatīts plenārsēdē? Sākotnēji bija plāns skatīt šo jautājumu plenārsēdē tādā kontekstā, ka Itālija būtu kā piemērs tam, ka reģioniem ir problēmas ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Šis ziņojums būtu skatīts plenārsēdē, bet kā piemērs citiem reģioniem, kuras arī ir problēmas. Tādēļ gribētu jautāt, kāds šobrīd izskatās šis ziņojums. Jāsaka, priekšsēdētāji, tieši tādā veidā, kā es jau teicu, kā es rezumēju, balstoties uz koordinātoru ziņojuma un balstoties uz to, ko diskutējām komitejā, šo jautājumu skatīsim plenārsēdē, tas būs ziņojums par nepareizu vai nepilnīgu Eiropas atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu piemērošanu, un tas ir balstoties uz iesniegtiem lūgumrakstiem. Tādēļ gribētu lūgt izteikties ātri un kodolīgi, jo mums šobrīd nav daudz laika runāt par šo jautājumu. Priekšsēdētāji, ja šis ziņojums tiks skatīts priekšsa, uh, plenārsēdē, kur ir pieminēta Īrija, Francija, Grieķija un Spānija. Tutti paesi, sì. Non, nu, non facciamo però, collega. Jā, visas šīs valsts saka priekšsēdētāji. Bet mēģināsim tagad uh, šeit nekavēties pie šī jautājuma. Šis lēmums jau ir pieņemts. Ja jums ir kādi komentāri, Tādā gadījumā es ieteiktu tomēr turpināt darbu pie darba kārtības. Prieksēdētāji, nē, es šeit uh, neko nekavēšu. Es vienkārši gribētu precizējumu attiecībā uz nosaukumu. Vai es lūdzu varētu izlasīt šī ziņojuma nosaukumu, kā tas tiks skatīts plenārsēdē? nepareiza vai nepilnīga Eiropas Savienības uh, atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošana un piemērošana Eiropas Savienībā. Jā, tādā gadījumā es ieteiktu, kā tas bija sākotnēji plānots un kā tas tika arī nolemts balsošanā, lai tur būtu Itālija un lai situācija būtu uh, skaidra, ka tā ir problēma dažos reģionos, un mēs šeit iekļautu Itālija, Spānija, Grieķija un Īrija. Collega Iturgais, io ti do la parola, però non possiamo aprire un dibattito, dovremmo... Riturgai kungs, jā, es, protams, gribētu jums dot vārdu, bet uh, mums vajadzētu turpināt darbu un iet tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, mums vajadzētu kaut ko te uh, precizēt, uh, jo Merkis kundze nepiedalījās koordinātoru sanāksmē. Tas ir lēmums, ko ir pieņēmuši koordinātori. Jā, tiešām sākumā bija, tas bija tas punkts, kuru jūs piemināt. Uh, bet uh, ir dota zaļā gaisma mainīt nosaukumu. Un varbūt jums varbūt vajadzētu arī zināt, ka uh, Bostināru kungs, koordinators un arī sociālistu grupa balsoja par to, ka nosaukums tiek mainīts uz šo jauno nosaukumu, kuru priekšsēdētāji mums tikko nolasīja. Balstoties uz to, tā kā Tautas partijas grupa un sociālistu grupa kopā uh, bija tā tad uh, veidoja vairākumu un tika balsots par, tad nosaukums tika mainīts. Un nu, es domāju, jums savā grupā vajadzēja to arī jau zināt un vajadzēja to ņemt arī vērā. Tādēļ gribētu vēlreiz uzsvērt, ka to pieņēma ar vairākumu balsojumu, tajā skaitā arī jūsu grupas koordinātors, un jums to vajadzētu zināt. Un tādēļ par to tagad arī runājam. Paldies! Then uh, uh may I, uh, uh, uh, I am aware of that. Es par to zinu, bet paldies, ka jūs izskaidrojāt šo lietu. Tomēr tā kā nesenie notikumi kampaņā parāda, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs, ārkārtas jautājums. Labi, nu tad es piekrītu, ka mēs atmetīsim visas pārējās valstis, bet Itāliju atstāsim nosaukumā. Uh, laikam tādu priekšlikumu koordinātors sanāksmē neizteica. Man liekas, ka šeit būtu konkrēti Itālija jāiekļauj kā paraugs citiem, un par to vajadzētu runāt plenārsēdē, vai par to vispār vēl ir iespējams runāt. Eh, questa è una proposta che può essere formulata attraverso il coordinatore. A questo... Jā, šo priekšlikumu jūs varat caur koordinātoru izteikt, bet koordinātori jau ir pieņēmuši lēmumu par nosaukumu. Un tā īstenībā bija gandrīz vienīgā lieta, par ko mēs eh, nonācām pilnīgā skaidrībā. Varbūt, ka jūs caur koordinātoru tad kaut kā varat strādāt, bet es gribētu teikt, ka mums jāvirzās uz priekšu darba kārtībā, jo mums nav daudz laika. Lai atklātu atkal diskusiju, tad varbūt dosim vārdu Ilan kungam vajadzētu noskaidrot. Mēs jau esam izšķērdējuši veselu pusstundu, te ne pie kā nenonākot, un ir ļoti daudz problēmu Eiropas Savienībā. Vai kaut kas eh, nav kārtībā ar tulkojumu, vaicā runātājs? Tā tad eh, saskaņā ar eh, manu gūto pieredzi, nu es jau kādu brīdi šeit darbojos politikā, tā tad ir kolēģi, kas te. Uh, um, ierodas Eiropas parlamentā, viņiem ir dažādi jājam zirdziņi, un uh, tad viņi visu laiku par to vien runā. Bet koordinatoru lēmums pieņem šajā komitejā. Un, mēs negribam, lai komitejai būtu jāveic nevajadzīgs darbs. Ja kāds vēlētos vērsties pret koordinatoru lēmumiem, tad par to vajadzētu balsot. Protams, ka šo balsojumu var pieprasīt pilnīgi jebkurš kolēģis, bet to nevar darīt sanāksmē. Ja jūs vēlaties formālu balsojumu, tad to mēs varam darīt nākamajā sanāksmē. Bet koordinatori pieņemaši lēmumu, un tas pagaidām ir neapstrīdams, un par to vispār tagad nevajadzētu debatēt. Paldies! Kolēģi, just to say. Haukens kundze man ir ārkārtīgi grūti strādāt tādā vidē, kur mēs it kā kaut ko vienbalsīgi nolemjam par noteiktu ziņojumu. Pēc liela padarīta darba delegācijas tur bijušas iesaistīts, un pēkšņi izrādās, ka viss ir jāatmet. Tā ir ļoti grūti strādāt. Es pilnīgi piekrītu, jā. Uh, Un tad varbūt mēs nākošu nedēļu varam vai nākošais varam balsot vai kaut ko citu darīt. Bet ņemot vērā izmaksas un ņemot vērā visu, tas, nu, tas nav tas, par ko mēs vienojāmies iepriekš. Collega, sto facendo un'eccezione perché è la quinta volta che interviene. Prego. Kolēģi, es šeit izdaru izņēmumu, jo piekto reizi dodu jums vārdu saka priekšsēdētāji. Paldies, saka Malks kundze. Pagājušo nedēļu mēs redzējām, ka atkal ir ārkārtas atkritumu krīze kampaņas reģionā. Šis ir tieši tas ziņojums, par kuru mēs pašlaik diskutējam. Un es, priekšsēdētājs kundze, esmu redzējusi uh, ka jūs esat e, izdarījusi paziņojumu kopā ar citiem deputātiem. Un šīs te komitejas e, locekļus ir uzrunājuši arī Itālijas e, attiecīgās partijas pārstāvji, un tieši tāpēc es gribēju lūgt jums un citiem deputātiem eh, varbūt joprojām būt objektīvai kā priekšsēdētājai. Uh, collega eh, Oken, uh, allora questi, questi rilievi li acquisisco, dopodiché uh, darò una risposta perché negli atti. Eh... Hakanskundze, protokolā nekas nav tāds, kas varētu norādīt uz to, ka priekšsēdētāja nav objektīva. Un es nevaru pieņemt to, ka es varbūt kā itālieta šeit kaut ko esmu ietekmējusi. Es neesmu īsti pārliecināts, ka šis punkts ir slēgts, bet es gribēju uzdot jautājumu par koordinātoru lēmumu, par, par Rediskunga uh, lūgumrakstu par īpašumtiesībām. Šo jautājumu uzdev arī attiecīgām delegācijām. Bet es gribēju arī lūgt e, jūs, priekšsēdētājs kundze, teikt vai vēlreiz apstiprināt, ka šis lūgumraksts nav slēgts. Jūs, jūs apstiprinat to, jā? Ja? Debruns kundze, vai tas par to pašu ir? Nē, par iepriekšējo. Tad, kad jūs teicāt, ka tie vārdi par neobjektivitāti attiecas uz lēmumu, man liekas, ka tas vairāk attiecas uz jūsu uh, vārdiem uh, paziņojumā, un es par šo paziņojumu biju diezgan šokēta, tad, kad es izlasīju tulkojumu, un man liekas, ka šeit var rasties jautājums par neobjektivitāti. Man liekas, ka nepareizi būtu izmantot šādus formulējumus par komitejas locekļiem. Man liekas, ka tas grauj ticību komitejai un ticību uh, tiem deputātiem, kas ir sarakstījuši attiecīgo ziņojumu. Sono d'accordo se non si aprissero discussioni che eh, non rispettano. Priekšsēdētāji saka, nu jā, es piekrītu. Man liekas, ka mēs pašlaik īstenībā nediskutējam par neobjektivitāti. Ir nosacījums, ka ja kāds ir atbildīgs par delegāciju vai ir vadošais delegācijas uh, deputāts, un uztur uh, kontaktus, tad ir jāuztur ikdienā kontakts ar komitejas vadītāju, un tas diemžēl nav noticis. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešams, ka ir pienākums izdiskutēt visas lietas un, un man liekas, ka tie dokumenti, kas Debrunas kundzei tika iesniegti, jau vispār ir neobjektīvi. Un nesen izteiktie komentāri ir balstīti uz pilnīgus personīgo viedokli, uz neko citu. Mats Kurce teica, ka viņa runā parlamenta vārdā. Tā tas nav. Es gribēju teikt, ka viņa nav tādā pozīcijā, lai runātu parlamenta vārdā. Ja ir kaut kādi jautājumi, problēmas, kas ir saistīti ar regulējumu, tad tas ir jārisina atbilstošajā vietā. Un šī nav tā īstā vieta. Jo ir pilsoņi, kas grib runāt par svarīgiem jautājumiem un negrib uzklausīt mūsu diskusijas par regulējumu. Ja jums ir kaut kādas problēmas, tad mēs nevaram to, par to tagad te runāt. Uh, Es gribētu jums ieteikt, ka jūs varbūt varat iesūtīt savus komentārus rakstiski prezident, eh, parlamentu prezidentam. Un tad es eh, atbildēšu jums eh, atbilstoši mūsu darba regulējumam. Tagad es gribētu varbūt ieteikt tālāk strādāt pie jautājumiem, kas ir svarīgi pilsoņiem, un tad nākotnē mēs varam arī par darba regulējumu runāt kaut kad nākotnē. Makmilan kungs, es gribēju jums teikt, ka uh, tas, ko jūs jautājāt par uh, lūgumrakstu, nē, šis lūgumraksts nav, klaus, uh, nav slēgts. Un tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta pie faktu vākšanas vizītes uz Mellau Damulsu, Austrijā. Velan kungam vārds tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gestatten Sie mir, dass ich ähm, vielleicht Makmilāna kungs, vai jūs eh, arī paklausīsieties tajā, kas man te sakāms? Tātad. Es eh, vēlējos, lai zālē būtu klāt arī kāds kolēģis no prezidija. Es eh, vēlējos šeit minēt dažus faktus. Lūgumraksts tika sastādīts 2007. gadā. Ņemot vērā šo faktu, nu mēs esam tā pamatīgi nokavējušies. Mēs 2008. gadā nevarējām doties uz Austriju, jo nebija vēl sagatavots pietiekam liels daudzums dokumentu. Mēs eh, runājam par konkrētu slēpošanas kūrortu. 2007. gadā tur notika vēlēšanas, bet ņemot vērā uh, mūsu darba kārtība 2009. gadā mēs vasaras mēnešos nevarējām doties uz šo Austrijas slēpošanas kūrortu. Ir vairāk lūguma raksti, kas ir īstenībā nu, pārspīlēti izsakoties dzīvības un nāvas jautājums, un šis varbūt nebija pats steidzamākais lūguma raksts, bet es domāju, tas nav pieņemams, ka vēlēšana gadā, 2009. gadā parlaments no uh, marta līdz jūlijam neko nevarēja izdarīt. Uh, Mums vajadzētu kaut ko darīt, lai vajadzētu varbūt arī modificēt mūsu noteikumus, un es būtu ļoti priecīgs, ja kolēģis Makmilans Skots no prezidija uh, kaut ko darītu lietas labā un pats arī regulāri ierastos mūsu komitejā. Tas tāds principiāls komentārs un tālāk. Es domāju, ka koordinatoriem vajadzētu pēc iespējas ašāk uh, padomāt par to, cik daudziem kolēģiem vajadzētu doties uz šādiem faktu apkopošanas uh, pasākumiem, uh, piedalīties šādos ceļojumos. Es esmu delegācijas uh, dalībnieks un bija vēl viena kolēģi no Austrijas, Lichtenbergers kundze. Un, protams, mums ir jāņem vērā, ka nevienmēr dzīvē mēs ēdīsim tikai kūkas, jums ir jāēd arī rupmaize un tās garoziņa. Un nevienmēr arī šīs informācijas apkopošanas vizītes ir eh, tāds tīrais prieks, mums ir arī smagi jāstrādā, bet mēs nevēlamies kolēģus piespiest kaut ko darīt. Ja mēs vēlamies doties uz kādu valsti, lai apkopotu informācijas, turien ir jādodas un jādodas nevien, tikai tad, kad mēs atrodamies preses starmešu gaismā. Ir jāpadomā arī par sankciju sistēmu, ja visi kolēģi nedodas uz šo informācijas ceļojumu. Jāpadomā, cik kolēģi uz turien var doties, varbūt jāpadomā par pietiekam labu mehānismu. Tagad par pašu lietas būtību. Lichtenbergeras kundze arī ar mani devās kopā uz Austriju, un es viņai varu piekrist. Pašlaik mēs nevaram atzīt, ka Austrijas iestādes būtu pieļāvušas kaut kādas milzīgas kļūmes. Kāda tad ir lietas būtība? 20 hektāru robeža, tā tad eh, mēs nevarējām secināt, vai šie 20 hektāri vai šis princips ir pārkāpts vai nē. Un mēs nezinām, vai ir jāveic eh, kaut kādas pārbaudas, kas noteikti, vai tas ir attiec, eh, saskaņā ar vides aizsardzības standartiem. Tagad 20 hektāri tika pazemināti uz 10 hektāriem. Mēs ļoti rūpīgi iepazīstamies ar jurisdikciju Austrijā es paskaidroju, ka man šķiet pieļautās kļūdas īstenībā attiecas vairāk uz kvadrātmetriem, nevis uz hektāriem. Un es nedomāju, ka mēs varētu no Austrijas iestādēm kaut ko darīt savādāk, jo viņi ir rīkošies saskaņā ar priekšrakstiem. Uh, un mēs tagad nevaram viņiem pateikt, jūs pārkāpat šo 20 hektāru robežu. Protams, eh, iestādes mums vēl piedāvāja informāciju, tika sastādīt dažādi sarakstu un eh, tos varēs attiecīgi analizēt. Protams, mums vēl būs jādiskutē par šo jautājumu, it sevišķi padomājot par to, kādi priekšraksti šeit attiecas uz vīdes aizsardzības standārtu ievērošanu, vai tie joprojām ir spēkā un kā dalība valsts tos izmanto. Mums galvenokārt ir jārunā par to, vai slēpošanas uh, vai arī pati slēpošanas platība, tātad šis kalns, ir jāiekļauj visā kopīgā teritorijā bet jurisdikcija nosaka, ka tikai tās slēpošanas trases Tātad tikai tās slēpošanas trašu teritorijas Eh, ir jāierēķina, kur ir mainīts, mainīta plakne um, trases ierīkošanas brīdī. Tad, tad tikai eh, šādas teritorijas, tikai šādi apgabali ir jāiekļauj attiecīgajā likumdošanā. Nu, es neesmu slēpošanas profesionāls, bet ja kāds, kāda teritorija tiek izmantot kā slēpošanas trase, bet šeit ir jāveic arī modifikācijas, tiek ietekmēta fauna. Uh, Es īsti nesaprotu, kādēļ var uh, izbūvēt. Es īsti nesaprotu, kādēļ jaunas lepošanas trase, kuru būvējot, iekārtojot, nav nodarīts kaitējums videi, kādēļ tā būtu jāiekļauj šajā sarakstā. Ja es, piemēram, 50 cilvēku slēpo vienā dienā pa uh, vienu trasi, pēc tam tiek uzbūvēts jauns pacēlājs un uh, pa šo trasi laižas katru dienu lejā 2000 cilvēku, protams, tas ietekmē apkārt esošo floru un faunu. Un tad eh, šāda veida slēpošanas trasa ir jāiekļauj attiecīgajā mm, sarakstā, kas ņem vērā, vērā vides aizsardzības ievērošanas standārtus. Mums ir nepieciešama arī palīdzība no komisijas un ir jāsaprot, par kādu laika periodu mēs runājām. Eh, šeit Austrijā mēs runājam tieši par pieciem gadiem, tiek pētītas atsevišķas projekta daļas, atsevišķu projektu posmi, izvērtēt, vai šis 20 hektāru robeža ir pārkāpta. Sein, ich, ähm, äh, par kādiem posmiem un cik lielām teritorijām mēs runājam. Tātad eh, par kādu konkrētu teritoriju, par kādu pieļaujamo teritoriālo robežu konkrētu laika posma apmēros mēs runājām. Bet mēs eh, runājam nevis tikai par šo laika principu, bet arī par juridisko principu, jo ir arī atsevišķi būvniecības līgumi. Uh, Protams, uh, laiks ir uh, viens princips, uh, tas mainās gan, teiksim, būtiski, gan arī raugoties tādā filozofiskākā aspektā. Eben die Frage, also erste Frage, wie weit lasse ich zu, dass man etwas tatsächlich. Cik lielā mērā mēs varam pieļaut šo principu izskatīšanu pēc juridiskiem laika un arī telpas noteikumiem? Tālāk ir jāpadomā, vai dalību valstīm ir pietiekam daudz rīcības brīvības, spriežot par to, cik lielā mērā šāds projekts ietekmēs arī vidi. Ja mēs runājam par slēpošanas trasi, tas uh, nevarētu būt Eiropas likumdevēja interesēs pieļaut to, ka valstīs atšķiras noteikumi. Piemēram, vienā valstī slēpošanas trase tiek pieskaitīta kopīgai teritorijai, un citā valstī atkal ir tik stingri noteikumi, ka uzņēmumiem vispār tiek sasaistītas rokas. Un mums ir jāsaprot, kādu signālu mēs vēlamies raidīt, jāņem vērā kāda praksa, kādas tradīcijas valda dalību valstīs. Uh, un vai direktīvas netiek piemērotas atšķirīgā veidā. Tātad kopsavilkumā man nešķiet, eh, ka varas iestādes būtu veikušas kaut kādas milzīgas kļūdas, un pēc tam ar atpakaļējošu dat datumu mēs mēģināsim kaut ko mainīt un runāsim par šo 20 hektāru robežu. Un, uh, es domāju, ka Austrijas iestādes direktīva ir īstenojušas atbilstīgi, bet, protams, es vēlētos vēl uh, uzdot dažus jautājumus komisijai. Tas bija tādos vispārīgos vilcienos, uh, viss, ko es varēju pateikt. Paldies! Grazie, kolēģa Vīlanda. Paldies, Vīlandkungs. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim eh, Marijai, Marijanai Mulakundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms es atbildēšu uz trīs jautājumiem, būtu svarīgi teikt, ka jā, patiešām ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva uzliek dalībvalstīm par pienākumu noteikt kritērijus lai novērtētu, vai uz projektu attiecas šī prasība par ietekmes uz vidi novērtējumu vai nē. Tad, kad tika saņemts, saņemta sūdzība un lūgumraksts eh, nosūtīts parlamentam, Austrijas likums saturēja tikai nosacījumu, ka tikai zemes platība, kura tiks izmantota projektā, uh, jāizmanto kā kritērijs tam, vai, lai novērtētu, vai nepieciešams veikt ietekmes uz vidu novērtējumu vai nē. Komisijai ar to bija problēma, jo direktīva skaidri saka, ka ir jānosaka un jāpiemēro kritēriji gan attiecībā uz projekta lielumu, gan arī attiecībā uz vidi, atrašanās vietu un tā tālāk. Komisija iejaucās šajā procesā un uzsāka diskusijas ar Austrijas iestādēm. Diskusiju gaitā Austrijas likumdošana tika mainīta tā, lai tiktu iekļauta prasība ne tikai par projekta lielumu, tieši attiecībā uz prasību par ietekmes uz vidi novērtējumu. Bet mums joprojām. Tā mēs atrisinām vienu juridisku problēmu, bet atgriežoties pie šīs lietas faktiem, tad, kad tika mainīta Austrijas likumdošana, projekta attīstītājs arī izdarīja būtiskas izmaiņas projektā. Pirmkārt, samazināja projekta lielumu, kā arī veica citus pasākumus, lai uzlabotu vides situāciju, neskatoties uz veicamajiem darbiem. Austrijas iestādes atkal izvērtēja situāciju un noteica, vai ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi izvērtējumu. Un tika ņemti vērā vairāki kritēriji, ne tikai projekta lielums, kas tika būtiski samazināts, bet arī citus kritērijus, piemēram, ietekmi, vai tiek radīti atkritumi, kāda ir trokšņa līmeņa un tā tālāk. Austrijas iestādes veica šo jauno izvērtējumu un secināja, ka balstoties uz kritērijiem nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi izvērtējumu, jo vide netiek būtiski ietekmēta. Tad, tad ir tie lietas apstākļi, izmaiņas likumdošanā, bet atgriežoties pie jūsu jautājumiem, par to, kā mēs veicam aprēķinus un kāds laika grafiks jāņem vērā, lai noteiktu to hektāru daudzumu, kuri tiek ietekmēti. Direktīva nenosaka nekādu laika grafiku vai laika limitus, un šeit es tāpēc nevaru runāt par gadiem, bet, nu, protams, ka viss šis te process jāskatās nu, tāda loģiska skatu punkta, lai uh, kopienas likumdošana tiktu piemērot saprātīgi, jāskatās uz konkrēto situāciju, tāpēc nevaru jums sniegt tādu vispārīgu atbildi par nepietiešamajiem gadiem. Tieši tāpat es atbildētu arī uz jūsu otro jautājumu par to, vai dalību valstīm ir atļauts sadalīt lielākus projektus pa daļām, laika gaitā, skatoties katru atsevišķo daļu, uz kuru tad varbūt neattiektos prasība par ietekmi uz vidi un tās izvērtējumu. Lai gan pats projekts pēc būtības ir liels, tas nav atļauts, nav atļauts sadalīt lielu projektu mazākās daļās, lai izvairītos no ietekmes uz vidi izvērtējumu. Arī šī prasība tiek skatīta katrā konkrētā gadījumā atsevišķi, tā, tā ir atkarīga no vairākiem aspektiem, piemēram, projekta lielums un tā tālāk, bet šī gadījumā mēs nevarējām secināt, ka šis konkrētais projekts tiek sadalīts mazākās daļās. Man liekas, ka tā es eh, arī esmu atbildējusi uz jūsu trešo jautājumu par projektu sadalīšanu. Jūs runājāt par sadalīšanu arī noteiktā laikā. Protams, ka šāda rīcība neatbilst vidas ietekmes direktīvas prasībām, bet balstoties uz mums pieejamo informāciju, mēs nevarējām secināt, ka šī gadījumā Austrijas iestādes ir sadalījuši šo projektu. Tāpēc šajā brīdī varētu secināt, ka pēc Austrijas likumdošanas izmaiņām, pēc izmaiņām projektā un pēc papildus pasākumu pieņemšanas, lai uzlabotu vidas situāciju, Šis ir desmit gadus ilgs projekts un vides uzlabošanas pasākumi visā šajā laikā tiks veikti. Un komisijai pašlaik nav uzskatu, ka Austrijas iestādes ir izdarījušas kaut kādus kļūdas vai nepareizi piemērojušas direktīvu vai nepareizi to interpretējušas. Paldies! Vīlendkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, lielos vilcienos varu piekrist komisijai, un, protams, ir jāizpēta katrs atsevišķais gadījums. Ko paredz Austrijas likumdošana? Es varu tagad uh, jums pastāstīt. Ja mēs runājam par uh, slēpošanas kūrortiem, ir konkrēti priekšraksti, kas attiecas uz aprēķiniem un ņemot vērā kapacitāšu summu, tās ir tikušas pieļautas pēdējo piecu gadu laikā, ņemot vērā arī paredzēto kapacitātes paplašināšanu. Piecu gadu laika periods, ja mēs runājam par ekspostu principu izmantošanu, ir pieņemams. Bet, ja mēs runājam par virzību nākotnē, mums jāņem vērā viss projekts kopumā un nu, es nezinu, vai pieci gadi, varbūt, ka citās valstīs šis laika posms ir garāks. Bet ir vēl kāds lūgumraksts, kas attiecas uz vā gadījumu Vācijā. Uh, bija uh, saimniecības, eh, kur tika ražota biodegviela, tās tika sadalītas uz pusēm, Un jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā mums jābūt varbūt arī e, tādiem radošākiem, un komisijai vajadzētu arī padomāt par katru konkrēto gadījumu, vai tas var radīt precedentu, vai tas ir tikai tāds fenomens, kas ir raksturīgs vienai valstī. Uh, Un tagad eh, vēl viens jautājums, uz kur komisija vispār eh, neuzskatīja par vajadzīgu atbildēt. Vai slēpošanas trases ir arī jāiekļauj šajā kopīgajā aprēķinā, vai mēs runājam par 10 eh, hektāru robežu vai 20 hektāru robežu saskaņā ar Austrijas likumdošanu? slēpošanas teritorijas tiek izbūvētas, apgūtas, ierīkojot Ierīkojot eh, dažādus pacēlājus, kas ir domāti, piemēram, personu pārvietošanai, inventāru pārvietošanai, un šādu teritoriju ierīkošana ir jāņem vērā un ir jāņem vērā, vai teritorija vai plakne tiek mainīta, eh, mainot kaut kādā veidā ierīkojot šo slēpošanas trasi, jo, protams, šīs teritorijas ir jāsagatavo, tur arī tiek eh, pūst mākslīgais sniegs virsū, ja ir, piemēram, 100 hektāru teritorija un es varētu teikt, ka visi 100 hektāri varbūt eh, nav jāieskaita, Bet, ja es no 100 hektāriem izmantoju tikai 20%, tad, protams, eh, visi, eh, viss tas ietekmē apkārt atrodošos dabu, to ietekmē slēpotāji, viss celtniecības darbu un tā tālāk. Un eh, jāņem vērā, ka mums ir jāveic izvērtējums, kādu ietekmi tas atstāj uz vidi. Bet man nešķiet, ka Austrijas iestādes kaut kādā veidā būtu pārkāpuši likumdošanu. Un šeit ir runāts par slēpošanas trasēm kopumā. Es nezinu, ko dara, piemēram, šveicieši, vācieši, itāļi, francūži, runājot par to, vai ir pārkāpta šī robeža, kas attiecas uz uh, ietekmes uz vidu izvērtējumu vai nē. Tātad, cik lielu teritoriju mēs šeit ņemam par tādu aprēķinu bāzi, lai varētu pateikt, ka ir jāveic uh, ietekmes uz vidu izvērtējums vai nē. Varbūt mums ir jāsazinās arī ar vides aizsardzības komitiju, ko viņas teiks šajā uh, sakarā. Varbūt, nu, uh, vācieši varētu kaut ko pastāstīt. Es nāku no Austrijas, es nezinu, ko viņi dara. Paldies! Vīlanda kungs, turpina priekšsēdētāji, es vēlējos jums pateikties par uh, jūsu veikto darbu. Paldies, ka jūs devāties uz Austriju, iepazināties uz vietas ar visu pats savām acīm. Es neredzu, ka kāds kolēģis tagad vēlētos izteikties. Varbūt mums vajadzētu pagaidīt uh, dokumentu, un pēc tam mēs uh, vēlreiz atgriezīsimies pie jūsu izteikumiem, Vīlanda kungs, un tas mums radīs tādu labāku kopainu. Mēs varēsim arī sazināties ar komisiju. Vīlanda kungs turpina. Mēs ar Lichtenbergers kundzi esam pilnīgi vienas prātis. Mēs vēlētos saņemt pietiekam detalizētu atbildi no komisijas. Šodien varbūt vēl nē, bet tad, kad viss ziņojums būs par 100% gatavs, es vēlētos pamatīgi atbildi no komisijas. Paldies! Eh, eh, questo che dicevo così con, nell'occasione Es jau to arī vēlējos pateikt, saka priekšsēdētāji, kad mēs saņemsim dokumentu rakstiskā veidā, mēs noteikti varēsim labāk iepazīties ar visām detaļām, mēs varēsim vēlreiz uzaicināt komisijas pārstāvu, lai tās niedz mums atbildes, un, protams, es domāju, ka mūsu kolēģi vēlēsies izteikties par jūsu ziņojumu. Tagad došu vārdu Hankis kundzei par 19. Eh, punktu, bet Bastināru kungs vēlējās runāt. Uh, Varbūt, ka jūs varētu izteikties vēlāk pēc tam, kad Hankisas kundze būs izteikusies. Bet tagad pirmā Hankisas kundze lūdzu. Okay. Uh, Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, kā jūs uh, noteikti zināsiet, pirms uh, trim nedēļām es jau jūs iepazīstināju ar savu atzinumu. Es noteikti neatkārtošos, jo arī atzinuma melnraksts ir jūs priekšā. Es tikai vēlējos veltīt uh, dažus vārdus uh, savam atzinumam. Eiropas Savienībā ir uh, Diamandūras kungs, viņš piedalījās arī pagājušā sanāksmē, viņš ir mūsu ombuds. Uh, Viņš e, arī kritizēja vairākus komisijas darba aspektus. Viņš teica, ka caurskatāmība, pilsoņu iesaist un laba pārvaldība nav bijuši tie principi, ko komisija būtu ievērojusi savā darbā. Nē, komisija pat īstenībā ir regresējusi šajā jomā kā izkļūt no šīs trūpceļa. Bieži vien komisija ļoti novēlot atbild uz pilsoņu prasībām un sūdzībām. Un uh, Mēs apgalvojām, ka komisijai ir kaut kas jādara lietas labā, labas pārvaldības un caurskatāmības kultūrai ir jātiek ieviestai visās Eiropas Savienības institūcijās, tajā pašā laikā aizsargājot pilsoņu privātumu un integritāti. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp likumdošanu 45, 10, 49, kas tika pieņemta 2001. gadā Ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas lēmumu, ir skaidrs, ka personu skaroši dati ir jāpaviedāvā izskatīšanai um, citām personām tikai tad, ja datu īpašnieks ir piekritis šādam transferam, šādam darījumam. Uh, un e, datu saņēmējam ir uh, jāpierāda, ka viņam šie dati ir nepieciešami, piemēram, e, lai veiktu kaut kādu izpēti vai tam līdzīgi. Bet uh, dok piekļuvu dokumentam ir jāliedz tad, ja šī dokumenta datu paušana varētu apdraudēt uh, cilvēka privāto dzīvi. Institūcijām ir arī uh, jāgarantē, ka personas datu sniegšana kādai trešai personai eh, nenodarīs kaitējumu datu īpašniekam. Mēs vēlamies, lai visi principi, kas ir iekļauti jaunajā likumdošanā, atbilstu caurskatāmībai un arī pilsoņu datu aizsardzībai. Uh, Uzklausot ombuda un komisijas izteikumus, es esmu secinājusi, ka visas iesaistītās puses, tā skatā arī es, varam piekrist sekojošiem principiem. Pirmām kārtām mums Eiropas Savienības uh, ierēģi ir jāinformē par to, kā var piekļūt dokumentiem, izveidojot arī attiecīgi ētikas kodeksu, kas atļautu visu šīs procedūras veikt saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem. Un, ja kādam ir uh, jāpieprasa dokuments vai uh, ir jāsniedz informācija par paredzēto sanāksmi, tas norisināsies saskaņā ar esošo likumdošanu un personas datus var publicēt tikai atsevišķos gadījumos. Tālāk atļaut piekļuvi dokumentiem, mums ir arī e, jāpiedāvā nekonfidenciāls dokumenta kopsavilkums, bet e, e, šāda kopsavilkuma piedāvāšana pirms tam ir rūpīgi jāizpēta. Komisija šādus tradīcijas jau ir ieviesusi. Savā atzinumā es arī konkrēti norādīju, ka mums ir jāpārformulē definīcija dokuments, kas ir regulas pamatjēdziens. Es uzskatu, ka tā vietā, lai runātu par dokumenta klasifikāciju, mēs to varētu pieņemt kā izmantojumu principu, bet par to ir jārunā atsevišķā direktīvā, regulā. Uh, kas attiecas uz piekļuvi dokumentiem. Mēs nevēlamies. Uh, uh, sašaurināt šīs regulas aptvērumu. Ir jāizveido arī pietiekami labs dokumentu reģistrs, kas būtu viegli lietojams, un mēs uzskatām, ka šāds princips ir pieņemams, bet eh, to īstenojot praksē, mēs saskārsimies ar eh, lielām grūtībām, un katrai institūcijai šādu reģistru vajadzēs pārņemt. Un es arī nezinu, kā mēs to varētu finansēt no Eiropas Savienības budžeta. Protams, varētu izveidot arī tādu kopīgu tīmekļa vietni pastāvošajām eh, individuālajām sistēmām, un tā mēs Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu varētu uh, tērēt attaisnotākā veidā. Dargie kolēģi, es esmu priecīgi par to, ka mums bija ļoti laba viedokļa apmaiņa. Jūs runājāt eh, par lietas būtību, nevis par propagandu. Mēs atbalstām to, ka pilsoņiem tiek sniegt iespēja piekļūt dokumentiem, bet tā pašā laikā mēs nevaram uz uh, altāra likt pilsoņu drošību vai viņu personas datus, pieļaujot nekontrolētu datu izmantošanu. E Domāju, tāda būtu tautas partijas uh, grupas pozīcija, izklāstīta dažos vārdos, un tas ļoti labi atspoguļo arī manis pašas pozīciju. Paldies! Paldies, Hankisas kundzei, turpina priekšsēdētāja. Aukens kundze, lūdzu, paldies. Paldies. Uh, Hankis skundzei par viņas prezentāciju, bet man ir tikai tāda neliela piezīme. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai uz lobbyistiem neatiektos šāda personas data aizsardzība. Tas patiešām ir jāņem vērā, lai parlaments savu darbu varētu veikt pēc iespējas labāk. Lobbyisti ir jāizpēta ļoti pamatīgi, pilnīgi kā zem lūpas, viņiem ir jābūt pilnīgi caurskatāmiem. Uh, Citreiz viņi šo privātumu klauzulu ir izmantojuši kā tādu iegānstu, lai aizbildinātos, uh, lai, lai kaut kādā veidā attaisnot caurskatāmības trūkumu. Nu, vienkārši ņemsim to vērā. Paldies. Vai kāds vēl vēlētos izteikties? Došu vārdu komisijas pārstāvim. Makmājas kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādētājs kundze. Mēs jau uh, apspriedāmies iepriekšējā sanāksmē, un es domāju, ka komisija pietiekami labi atspoguļo savu pozīciju. Visumā mēs varam piekrist tiem atzinumiem un ieteikumiem, ko mums sniedz Hankins skundze. Uh, Ja mēs runājam par eh, privātiem datiem, īstenībā tās nav tāds absolūts tiesības. Un uh, dati ir jāaizsargā, bet uh, nu, es nezinu, kā to var izmantot pret caurskatāmības trūkumu. Un tiesā tika teikts, ka tiesības piekļūt dokumentiem un tiesības uz uh, personas datu aizsardzību ir pietiekami spēcīgas. Abas šīs tiesības ir atrunātas līgumā, pamatiesību hartā, bet Eiropas uh, uh kopiena tiesa teica, ka uh, tie dokumenti, kas ir piedāvāti, kuriem var brīvi piekļūt, tie eh, nesatur nekādus personas datus, un eh, jebkurā gadījumā ir jāievēro šo personas datu aizsardzības principi, un tie nedrīkst būt konfidenciāli, ja tie tiek piedāvāti izskatīšanai. Un eh, tas arī uh, ir saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas lēmumu. Un, protams, ja kolēģiem būs kādi specifiski jautājumi, tad es esmu mm, gatavs uz tiem atbildēt. Paldies. Aukens kundze, lūdzu. Es vēlējos pavaicāt komisijas pārstāvim, ņemot vērā to informāciju, kas ir manā rīcībā Es domāju, ka šos abus principus mums neizdevās nolikt vienā svāru kausā, tātad datu aizsardzība un cārskatāmība. Mums ir jāaizsargā pilsoņi, ir jāaizsargā viņu privātā informācija, bet, protams, arī jāgarantē piekļuve dokumentiem. Mēs uh, arī šeit izstrādājam likumus, un ja pret lobbyistiem attiec tāpat kā pret normāliem pilsoņiem, nu tad mēs visi zinām, kāds būs. Uh, iznākums. Līdz šim situācija bija visai neskaidra, bet mums pašiem ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka taču ir atšķirības starp normālu pilsoni un, un lobbyistu, ka lobbyisti jau darbojas citu pamudinājumu vadīt. Paldies. Kolega Vīlanda. Vīland kungs lūdzu. Es domāju, Nu jā, varbūt vajadzētu to tā labāk izgaismot. Okens kundze jau to pietiekam skaidri pateica. Tā tad ir fizisks persons un juridisks persons. Nu šeit ir zināmas atšķirības. Un mums vajadzētu parūpēties par tādu pietiekami labu principu izveidi. Uh, Un nevajag tā tagad noda, nodalīt, ir labā informācija, sliktā informācija, un kaut ko mēs varam noslēpt, kaut ko mēs nevaram noslēpt. Mums jārunā par caurskatāmību kā vienu no galvenajiem postulātiem, un jāskatās, kāda data tiks pieprasīti. Mēs nevaram runāt tikai par lobbyistiem, mums jārunā arī par visiem NVO, par visām nevalstiskajām organizācijām. Arī tās ir, zināmā mērā, lobby pārstāvs, viņiem ir savs intereses, pēc kuriem viņi vadās. Un tad vēl ko es varu iekļaut šajā sarakstā un ko dara lobbyists, ja mēs viņu uzskatām par privātu personu un eh, NVO pārstāvus, vai viņu mēs uzskatām par privātu vai par juridisku personu, tātad mums ir jābūt pietiekami piesardzīgiem, nevajadzētu šeit tā nošķirt labos un sliktos datus jādomā arī par attaisnotām interesēm, kā mēs formulējam šo principu. Mums vienkārši vajadzētu vienoties par skaidrām normām, un mēs nevarētu pieļaut to, ka transparents kaut kādā veidā, caurskatām ir kaut kādā veidā tiks iedragāta, ka tās kļūs mazāk nekā līdz šim paldies Aukenas kundze iejaucas, bet eh, mums ir jāsaprot, kā mēs eh, rīkojamies, ko mēs darīsim, kā mēs definēsim caurskatāmību. Ja jūs darbojaties kā lobiju pārstāvs, jūs varat darboties arī nevalstisko organizāciju paspārnē, nu, protams, uh, Jums arī ir jāievēro uh, dažādi principi, bet viņiem nevajadzētu slēpties aiz šo privāto datu aizsardzības principu un ar to aizbildināties, ja viņi negrib uh, kaut ko vairāk pavēstīt par savu darbību. Mums ir vienkārši jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt, un uh, jā, nu, mēs te par uh, lobbyistiem varam uzskatīt jebkuru vai Greenpeace pārstāvis vai citu organizāciju pārstāvis, bet viņiem visiem ir jābūt arī caurskatāmiem savā darbībā. Paldies. Se il responsabile della Commissione vuole già replicare adesso. Nu, iespējams, ka komisija vēlētos tagad atbildēt jautājumiem. Liels paldies! Sākumā gribētu precizēt, ka personas datu aizsardzība attiec tikai uz uh, fiziskām personām, nevis juridiskām personām, un tas ir saskaņā ar regulu 45.2001 par personas datu aizsardzību, tas attiec tikai uz fiziskām personām. Tas nozīmē, ka NVO, lobija organizācijas un citi uzņēmumi tie nav tātad. Šeit mēs runājam par fiziskām personām. Turklāt komisija a, savā priekšlikumā pārskatot šo regulu mēģināja šo problēmu risināt, nosakot, ka personas datu aizsardzība kā tāda neattiektos uz personām, kas uh, darbojas uh, sabiedrības um, tātad uh, interesēs. Vai, ja mēs runājam par um, ierēģiem, kas uh, strādā savā profesionālajā jomā, uh, uz viņiem neatiecas personas datu aizsardzība, uh, izņemot dažus gadījumus, kad uh, identitātes atklāšanai būtu negatīva ietekme uz personu. Tātad ir jānorāda, ka rastos kaitējums personai, ja tiktu atklāts lobbyista, ministra vai um, civilierēģņa uh, tātad identitāte. Un tāds ir mūsu priekšlikums. Iemesls, kādēļ to esam izdarījuši, ir, mēs mēģinājām līdzsvarot caurskatāmību konkrēti attiecībā uz um, uh, personām, kas darbojas šādās iestādēs un aizsargājot arī pilsoņus. Paldies! Paldies! Henkis kundze lūdzu. Yeah. Nu, pavisam īsi izteikšos. Manuprāt, principā vai arī ideoloģiski es varu saprast uh, Ekmenas kundzes uh, viedokli un arī to problēmu, ko viņš šeit saskata. Uh, bet praktiski runājot, man šī lieta nedaudz biedē, jo es neredzu, kādā veidā mēs varam definēt atšķirības starp fiziskām personām un institūcijām. Nu, manuprāt, tā ir liela problēma. Tā tad nepieciešams ļoti skaidri definēt, kādas ir atšķirības starp šīm personām un kādas ir arī attiecīgi tiesības. Jo mēs runājam par pamatiesībām, par elementārām personu tiesībām, gan um, fiziskām personām, gan arī institūcijām vai iestādēm, un to nav viegli uh, precīzi definēt. Otra lieta, ko gribēju minēt. Termiņš, līdz kuram ir jāiesūta grozījumi, nu, ja es pareizi atceros, es jautāju arī sekretariātam, bet tātad, ja es pareizi atceros, tas ir 10. novembris, 6. pēcpusdienā, pulksten 18. tātad. Es redzu, ka uh, varētu būt arī priekšlikumi grozījumiem šajā atzinumā, un tas nozīmē, ka jums ir aptuveni viena nedēļa iesniegt grozījumu priekšlikumus. Paldies! Allora, possiamo chiudere questo punto. Labi, tas nozīmē, ka varam slēgt šo darba kārtības punktu. To skatīsim nākamajā arī komitejas sanāksmē, un tad piedalīsies arī Hastings kungs, kas ir Eiropas uh, datu aizsardzības uh, iestādes pārstāvis. Gribētu pateikties Henkis kundzei, un tagad došu vārdu Bostināru kungam. Viņš vēlētos runāt par jautājumu, kas iepriekš tika pieminēts. Paldies! Jā, es negribētu izteikt pārāk daudz komentāru par šo polēmiku, kas mums bija arī sanāksmes sākumā. Pirmām kārtām, uh, runāt par Merkis kundzes priekšlikumu, viņa atsaucās uz to, ka da ir dati, kas ir iekļauti viņas atzinumā, delegācijas atzinumā, Un par šo ziņojumu uh, notika gandrīz vienbalsīgs uh, balsojums, tikai viens atturējās. Otrakārt, Man patiešām ļoti žēl, ka uh, šajā ziņojumā, ir Maconī kundzes priekšsēdētāja ziņojumā, ir ielikts vārds ventriloki. Un, manuprāt, nākotnē mums visiem vajadzētu izvairīties no šādiem tekstiem, no um, apraksta, kas uh, rada spriedzi. Treškārt, kas attiecas uz komisāra Patošņika ziņojumu, uh, Tas lielā mērā saskan arī ar mūsu ziņojumu, tur nekas jauns nav. Un nobeigumā gribētu teikt, ka mana šī rīta attieksme pret uh, Tautas partijas grupas un pārējo priekšlikumu tātad risināt problēmu un neapgrūtināt mūsu priekšlikumus uh, at, virzībā risinot pro, uz, uz problēmu atrisinājumu, mums tiešām nevajadzētu uh, um, noniecināt manu kolēģu vai citu kolēģu centienus. Parasti esmu uh, ļoti objektīvs attiecībā arī uz problēmām manā valstī, bet nekad nevar būt tik strikts, ja, not, ja tiek runāts par citām valstīm, jo ir labāk, ja mēs tomēr tā uzmanīgi pieejam jautājumiem, kas citiem varētu būt sensitīvi. Mēs nevaram nevienu valsti šādā situācijā nostādīt, jo tādējādi mēs nekur nenonāksim. Liels paldies! Paldies vēlreiz par jūsu pacietību, un es atvainojos, ka nobeigumā vēlreiz pieteicos izteikties par šo jautājumu. Es gribētu, gribēju šos jautājumus precizēt, un es patiešām ceru, ka mums izdosies tos visus atrisināt, un beig beigās mēs varēsim visi kopā meklēt risinājumu šīm problēmām mūsu komitejas ietvaros, un tad to darīt kopējā sadarbībā ar NV. Liels paldies! Kolēģa Busināru, un nu, avrei voluto riprendere il punto. Bostināru kungs, jāsaka, es negribēju vēlreiz patiesībā par šo punktu runāt, saka priekšsēdētāji, bet centīšos atbildēt jūsu komentāru. Neviens uh, neapšaubīja, ka šis ziņojums ir saistīts tātad ar misiju kampaņā. Par uh, to nenotika vienbalsīgs balsojums, jo es nebalsoju par šo ziņojumu, tādēļ šeit jāsaka nedaudz neprecīzi jums dati. Ja tiek runāts par uh, pieņemtu lēmumu um, izmaiņām, izmaiņām jau pieņemtos lēmumos, tad uh, es ieteiktu aplūkot sanāksmes protokolu šai sanāksmai, kurā mēs runājām par to, ka šis jautājums, šis dokuments ir jāskata plenārsēdē ja to izdarīsiet, jūs arī redzēsiet, ka attiecīgais dokuments tajā tiek runāts par to, ka mēs aicinām NV komiteju pieteikt un skatīt šo jautājumu plenārsēdē un ko koordinātori par to pieņems lēmumu. Tas nozīmē, ka šodien nekas procedūrā netika mainīts, mēs vienkārši skatījāmies turpmākajām darbībām šim um, lēmumam un šo lēmumu pieņēma koordinātori. Gribētu arī atgādināt, eh, ka tā tad eh, ir arī protokols sanāksmē, kurā šis lēmums tika pieņemts, un arī to varat pārbaudīt, ja jums ir tāda vēlme. Nu, tas, ko jūs minējāt par konkrētu terminu lietošanu, varbūt, ka šis termins nav īsti te vietā tekstā. Nu, te gribētu teikt, ka mēs uzklausījām arī Mērķis kundzes komentārus par šo dokumentu. Uh, Arī es šo uh, tekstu šajā vietā aplūkošu. Šobrīd teksts ir pieejams arī angļu valodā, bet viņa tā tad pieminēja. Pieminēja kādu vietu tekstā, kur ir atsauce arī uz parlamenta lēmumu un um, delegācijas apmeklējumu un komentāri par šo vizīti kopumā. Uh, radīt tādu iespaidu, ka tomēr, nu, te ir arī tādas atsauces vai norādes attiecībā uz Itālijas valdību, un man tika jautāts, vai Merkis kundze izsakās parlamenta vārdā. Bet jāsaka, ka viņa runā no savā personīgā skatu punkta, un tas ir viņas viedoklis. Šeit valoda ir tekstā tāda, tādēļ, ka mēs runājam arī citu vārdā, bet ja Merkis kundze izsakās tikai savā vārdā, nu, tad neko nevaram darīt, bet, nu, ja viņi izsakās arī par citiem, tad tie būs viņas uh, partijas biedri. Gribētu arī norādīt, ka es noraidu um, šīs idejas vai šīs um, norāds, kas tiek attiecinātas uz mani, jo arī šobrīd ir uh, vizīte Itālijā, kuras vadītājs priekšsādētājs ir maģistris kungs, un es jau arī teicu, ka es nebūtu uh, priekšsēdētāji šajā pozīcijā, es noraidīju šo piedāvājumu, jo man šķita, ka komitejai vajadzētu būt kā um, vienai no divām pusēm dialogā ar pilsoņiem. Tādēļ es teicu, ka uh, Es uh, atsakos no šīs grupas priekšsādātājas vietas. Un, ja mēs runājam par to, par jautājumiem, kas tiks skatīti plenārsēdē, tad, protams, ka varam runāt par šo situāciju dažādos kontekstos, dažādās jomās, bet mūsu mērķis ir izvērtēt šo situāciju, atbildēt mūsu pilsoņiem, un es mēģināšu pieņemt lēmumu, vai tie jautājumi, kas šeit ir skatīti, kaut kādā veidā pārkāpj arī Eiropas Savienības tiesību aktus. Šī attiecīgā joma kampaņā um, par to ir arī iecelts atbildīgais, un tādēļ es uzskatu, Bostināru kungs, ka uh, ka šie izteicieni attiecībā uz manu neobjektivitāti iespējamo, nu, varbūt savus komentārus varat rakstiski noformulēt, tos mums iesūtīt un attiecīgā iestāde, attiecīgie, attiecīgās personas tad varēs izvērtēt, vai manā darbība ir objektīva vai nē. Izsūtīsim šo dokumentu visiem a, attiecīgajām personām un tad varēs pielikt punktu šim jautājumam. Bet labi, tagad atgriežamies pie darba kārtības. Gribētu atvainoties pilsoņiem, kuriem uh, ir šeit jāsēž un jāklausās mūsu diskusijas par reglamentu jautājumiem. Gribētu atgriezties pie darba kārtības. 22. punkts darba kārtībā. Tas ir lūgumraksts 1820 no 2009. gada, ko ir iesūtīju, iesniegusi Jose Marija uh, Karasko Kano. Un vārds viņam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie uh, deputāti, mani sauc Jose Marija Karasko Kano, un es kopā ar savu kolēģi pārstāvam MVU, Spāni, MVU asociāciju Spānijā. Mēs pārstāvam aptuveni 600 tūkstošus MVU, kas ir um, dažādi uzņēmumi, un tie ir arī, paš, tās ir arī no, pašnodarbinātas personas. Un um, tātad tas ir saistībā ar kavējumiem uh, maksājumu sniegšanai. Lielie uzņēmumi šo jautājumu var veiksmīgāk risināt, bet mazajiem un pašnodarbinātiem to sarežģītāk darīt. Tādēļ šeit esam šodien ieradušies, lai jums uh, mutiski iepazīstinātu ar mūsu lūgumu rakstu. Mēs vēlētos, lai lūgumu rakstu komiteja uh, kaut ko darītu tātad mūsu labā un glābt šo situāciju saistībā ar neapmaksātām piegādēm. Ja notiek piegādes, kuras netiek uh, apmaksātas, tad uh, tam ir savi rezultāti. Šobrīd esam jau arī uz bankrota robežas, uh, mēs zaudējam darbu un mums jā, mēs esam uz gandrīz tādā situācijā, ka zaudēsim paši savus mājokļus, jo klienti mums vienkārši nemaksā. Un bankas mums no otras puses izdara savu spiedienu. Un parasti ļoti bieži um, samaksas termiņš ir 140 vai pat 108, 280 dienas. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams uh, ņemt aizdevumus, lai paši sektu izdevumus par um, tātad uh, izdevumus, kas vēlāk tiks atmaksāti un bieži vien nāks ieķīlāt pat savu mājokli. Bet, ja šo maksājumu beigu beigās mēs neseņemam, tad um, kā ķīla ir izmantota mūsu māja, banka to konfiscēs un mēs būsim bez pajumtes. Nu, bieži vien esam tik traģiskā situācijā. Un mēs nevaram šīs situācijas salīdzināt ar lieliem uzņēmiem, kuriem um, nav, maksātspēja nav tik liela problēma. Šī nav jauna problēma, jau sen pie ja tās strādājam un arī mūsu, um, mūsu pārstāvi mēģina izstrādāt uh, Spānijā likumdošanu, kas aizsargātu mūs. Nu, nav jau tā, ka um, šī situācija būtu tik vienkārši risinām. Paldies! Paldies! Dodam vārdu atbildīgiem komisijas pārstāvim. Alfonso Kunze lūdzu. Mēs runājam par eh, šo direktīvu, kas attiecas uz eh, kavēšanos maksājumos. Mēs par to runājam. Eh, Mēs vēlamies teikt, ka šī direktīva 2035 ir tikusi transponēta Spānijas likumdošanā. 2004. gadā ar likumu numur 3. Komisija zina, ka MVU Spānijā ir jāgaida diezgan ilgi, lai saņemtu maksājumus par, piemēram, pakalpojumiem dūniecības jomā un citās jomās. Tātad viņi gaida šos maksājumus gan no valdības, gan no lieliem uzņēmumiem, gan arī no privātpersonām. Ja mēs runājam par likumdošanu, uh, harmonizācija neatiecas uz laika posmu, kurā ir jāveic maksājums. Un īstenībā tā ir problēma, ar ko cīnās daudz uzņēmumu Eiropas Savienībā, nevien Spānijā. Eiropas kopiena tiesa to apstiprināja 3308 šķērsvītra 6 lietā. Un tika teikts, ka nepastāv harmonizācija runājot par eh, šo konkrēto lietu. Komisija runāja par to, ka nav ievērota savstarpējā atbilstība, tika, Spānija tika iesūdzēta EKT, jo eh, Spānijas likumdošanā noteiktie termiņi bija pārāk gari, un jāņem vērā, ka direktīva neharmonizē, ne, nepiedāvā tādu viendabīgu skatu uz šiem termiņiem, kas pastāv dažādās valstīs. Protams, uh, direktīvā nav norādīts, ka ir jāveic obligātie maksājumi, ir jāveic, eh, ka ir jāmaksā procenti par nokavētiem maksājumiem, un līdz ar to eh, šeit nav nekādas obligātas saistošas normas noteiktas, un eh, līdz ar to kavējuma aizvien vairāk stīpjas garumā. direktīva ir transponēta Spānijas likumdošanā, bet tā ir, e, tiek īstenot nepilnīgi. Ir iespējams e, darbu pārtraukt uz laiku, ja, piemēram, pakalpojums sniedzējs nav saņems par to samaksu. Vai arī trešās puses var iesaistīties un vai tās var vērsties pret šo noteikto klauzulu, tika lēmts. al peticionario en su, en su documento, en su petición. Ka šīs uh, klauzulas uh, īstenībā nav pilnībā ievērotas Spānijas likumdošanā. Lūguma rakstā ir rakstīts, ka saskaņā ar direktīvu saskaņā ar sesto pāntu dalību valstīm ir jāuzlabo pastāvošā situācija. Dalība valsts var palikt spēkā vai stāt, dalība valstīs var palikt spēkā vai stāties spēkā noteikumi, kas ir labvēlīgāk kreditoram. Uh, Un visbeidzot, ko es varētu teikt mūsu lūguma raksta autoram, vajadzētu parūpēties par to, lai cilvēki par sniegto pakalpojumu saņemtu samaksu, bet jāņem vērā, ka direktīvas aptvērums ir ļoti ierobežots, jo tas attiecas tikai uz Eh, to kompensāciju apmaksu, kas ir iesniegts dalībvalsts līmenī. Jo, ja mēs runājam par eh, parādiem, kas ir radušies tādā pārobežu režīmā, tad uz to attiec cita regula. Lūguma raksta iesniedzējs saka, ka, lai varētu saņemt eh, šos nenoma, nenomaksātos līdzekļus, ir jārunā par īsāku laika termiņu. Pagaidām tas ir 90 dienas, bet ir teikts, ka dalība valstis pašas var padomāt, vai tās uh, ievieš stingrākus noteikumus attiecībā uz kreditoriem vai tieši otrādi maigākus noteikumus, pagarinot šos termiņus. Jūs zinat, ka direktīva 2000 šķērsvīta 35 ir tikusi izmantota nevarētu to saukt par neapmierinošu. Ir šādi kavētie maksējumi Spānijā, bet tie ir novērojami arī visā Eiropas Savienībā. Tātad tas nav tāds eh, kaut kāds izolēts fenomens. Mēs uh, esam izstrādājuši priekšlikumu, lai nedaudz grozītu direktīvu 2035, lai varētu cīnīties pret šo problēmu Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas parlaments eh, šo direktīvu pieņēma 31. oktobrī un tā ir pieņemta, līdz ar to arī jūs bijāt uh, mūsu partneri šīs likumdošanas izveidē, dalību valstīm ir uh, vairāki gadi, lai transparētu šo likumdošanu. Uh, Spānija varbūt eh, strēba karstu putru, ieviešot šo direktīvu tik ātri, jo 5. jūnijā 2010. gadā tika pieņemts jauns likums, kas īstenībā ir daudz ambiciozāks par šo direktīvu. Jaunajā Spānijas likumdošanā ir noteikts, ka komerciāli darījumi starp uzņēmumiem un varas iestādēm ir jāharmonizē un iestādēm ir eh, jāsmaksā. Pesa. Rēķini jāsamaksā 30 dienu laikā, bet ja ir darījums starp divām eh, iestādēm, diviem uzņēmumiem, tad eh, šis termiņš var sasniegt 60 dienas. Tā tad jaunā likumdošana stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī, un tā noteiks jaunus termiņus šādiem maksājumiem. Esmu pārliecināta, ka tas uh, noteikti nāks par labu daudziem uzņēmējiem, arī tādiem kā mūsu lūgumraksta autoram, un līdz ar to varēs ātrāk uh, saņemt naudu par šiem uh, joprojām neapmaksātajiem rēķiniem. Tātad 30 dienas, ja ir darījums starp uzņēmumiem un iestādēm, valsts iestādēm, un 60 dienas, ja tie ir darījums starp diviem uzņēmumiem. Nu, pašas puses vēl arī var individuāli vienoties, un šo 60 dienu termiņu līdz ar to būs iespējams vai nu pagarināt, vai nu saīsināt. Komisija uzskata, ka šo lūgumu rakstu ir iespējams slēgt it sevišķi tieši tagad, un komisija pieprasa, lai visas dalību valstis transponētu jauno direktīvu savā likumdošanā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Grazie. Iturgais kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā atsaukšos uz kaut ko, ko minēja komisija. Manuprāt, nu, vienīgais, ko mēs varam darīt, ir atstāt šo lūgumrakstu atklātu. No otras puses, jūs mums sniedzāt ļoti dažādus argumentus par labu iesniedzējiem un sakot, ka šī problēma jau ir gandrīz atrisināta. Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējiem vienkārši tagad ir jāskatās, kas notiks tālāk un um, jāuzrauga, kas notiks. Tādēļ mēs, nes, mēs es ieteiktu neslēgt lūgumrakstu, bet skatīties tālāko virzību. Nu, jāsaka, viņiem šī situācija ļoti nopietna gan ģimenēm, gan arī pāriem cilvēkiem, kuriem ir tieša tieši kaitējums no šiem notikumiem. Tātad viņi minēja, ka ir gandrīz uz bankrota robežas, un to pieminēja arī komisija, ka tas ir tiešām. Šī situācija rada bažas, un priekšsādētā es domāju, ka mums vajadzētu tiešām mēģināt rast risinājumu lūgumrakstu iesniedzēju izklāstītajām problēmām, citādi jau viņi pie mums negrieztos. Manuprāt, mums vajadzētu sev tomēr um, uzdot šo jautājumu, klausoties komisāra atbildē. Uh, Mums vajadzētu jautāt, vai situācija ir uzlabojusies, vai problēmas ir atrisinātas. Nu, man jau, protams, ir liels prieks, ka Spānijā viss iet uz priekšu, bet komisijai uh, vajadzētu tomēr jautāt sev, ko komisija ir darījusi visā šajā laikā, kad zināja, ka Spānija šo direktīvu neizpild šīs direktīvas prasības. Nu, situācija ir smaga, bet, nu, Jūs zināt, ka Spānijā prasības netika izpildīts, un arī komisija jau bija, nu, varēja vienkārši teikt, pieklāvēt, doties pie viņiem, pieklāvēt pie durvīm un teikt, jā, bet, nu, jūs nepildāt visas prasības. Tātad mēs neesam apmierināti. Nu, mēs, ja prasības netiek izpildītas, tad uh, situācija ir neapmierinoša. Nu, tagad, uh, ja tiek pieņems kā pats par sevi saprotams pieņēmums, ka uh, visas pra nā, jaunās prasības tiks izpildīts, nu tad vienkārši mums jāgaida un jāskatās. Un cerams, ka lūgumrakstu iesniedzējiem uh, tomēr situācija uzlabosies, tādēļ mums ir jāska jāskatās, jāuzrauga uh, turpmākie notikumi. Tomēr ņemot vērā nu, to vēsturi šim jautājumam, varbūt te mums tomēr vajadzētu uh, varbūt tomēr vajadzētu atklāt lūgumrakstu atklātu, turpināsim uzraudzību līdz brīdim, kad būsim pārliecināti, ka situācija ir atrisināta un šis lūgumraksts ir uh, arī, nu, te iekļautajās problēmas ir atrisinātas. Nu, un tas ir balstoties uz tā, ko komisija pati teica, jo, nu, jūs arī paši minējat, ka pagātnē viss prasības netika izpildīts. Gurīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos, lai šis lūgumraksts paliek atklāts vismaz līdz brīdim, kad varēsim veikt pienācīgu uzraudzību. Arī pagājušajā nedēļā parlamentā izskanēja priekšlikumi šajā sakarā, un es saprotu, ka saņemt apmaksu ir ļoti sarežģīti, un Francijā līdzīga ir, situācija ir līdzīga. Tātad MVU kļūst par situācijas ķilniekiem, jo uh, novēloti maksājumi rada viņiem milzīgu finansiālo spriedzi un tam ir milzīgas arī sekas un tiek zaudēts darba vietas. Tādēļ es ieteiktu atklā, at, paturēt atklāt šo lūgumu rakstu. Mums ne, no, nu, obligāti jāpārliecinās, lai tiesību akti tiktu pienācīgi transponēti Spānijas likumdošanā, arī pārējo, tāpat kā pārējo valstu likumdošanās, un jāmēģina pārliecināties, lai process notiktu efektīvi. Spānijā šķiet, ka uh, situācija ir ļoti smaga, tādēļ arī mums banku sektoru Spānijā vajadzētu tomēr paturēt prātā un jāturpina uzraudzība. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Paldies. Eh, Kolēģa Gimenec. E, eh, sí, e... Gimenez kungs, kundze. Paldies, ka ma, man liekas, ka, ka mēs šeit runājam par vienu vārdu, par taisnīgumu. Un es esmu tik lepna, ka var būt šeit un aizstāvēt šos divus lūgumraksta iesniedzējus, kas aizstāv tik daudz cilvēku, tik daudz ģimeņu šādā sarežģītā situācijā. Ir cilvēki, kas devušies uz Madridi pat ar kājām 600 km no tās pilsētas, kur viņi dzīvo. Viņi arī ir ieradušies šeit Briselē, un viņus pat sauc par Čihānas Donhikokitiem. Kāpēc? Jo viņš seko sapnim, un viņš vēlas, lai šis sapnis materializētos, kļūtu reāls. Bet īstenībā šeit nav runa par sapni, šeit ir runa par dieva dotām tiesībām. Un mums, Eiropas parlamentāriešiem, ir jāizstāv šie, šīs Eiropas pilsoņu tiesības, ko komisija šeit mums ir teikusi. Es eh, saprotu, ka Spānijas likumdošana pat darīs vairāk nekā pašlaik tiek prasīts, bet izskatās, ka pat mazāk stingrās prasības netika ievērotas. Man gan liekas, ka šo lūgumu rakstu nav jāslēdz, tas ir jāatstāj atklāts. Mums ir jāredz, cik šausmīgā situācija ir šie mazie un vizējie uzņēmumi. Es šeit nerunāju par lielajiem, es runāju par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas pārstāv tik daudz cilvēku ne tikai Spānijā, bet visā Eiropā. Ir paveicies, ka šie cilvēki ieradušies šeit un viņi ir uzklausīti. Nepietiek tikai ar to, ka šo direktīvu pilnībā ieviesīs. Mums ir jāpārliecinās, ka realitātē lietas notiek arī tā kā. Uh, tam būtu jābūt. Mums ir jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem, mums jāskatās, kas notiks. Mēs nedrīkstam slēgt šo lūgumu rakstu, jo tad netaisnība klāsies uz netaisnības un tā tālāk. Un cilvēki, kas strādā, vairs nevarēs saņemt naudu par savu darbu, būs jāizņem bērnu no skolas, jāzaudē mājas, jāzaudē līdzstrādnieki, jāatlaiž kolēģi. Un tā būs pilnīgi izmisuma pilna situācija. Mums ir jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem un jāturpina palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Par labu tiem cilvēkiem, kas ir šeit parlamentā un citiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka lūgumraksts ir jāpatur atvērts, jo tik daudz cilvēki tieši tā arī uzskata. Mēs uzklausījām komisiju, un tikai pirms nedēļas viņi saprata, ka situācija ir mainījusies, bet tomēr man liekas, ka ir pamatots iemesls paturēt šo lūgumrakstu atvērtu un kontrolēt, kas notiek šajā jomā, vismaz kas attiecas uz komisiju un padomi. Mums ir jāseko, lai tiek ievērotas parlamenta instrukcijas šādos gadījumos. Tagad pāriesim pie nākošā punkta darba kārtībā, 23. punkts. Pirms došu vārdu vēl Likas kundzei par lūgumu rakstu 614 no 2009. gada. Ar prieku uzklausīšu Stefaniju Rūtens kundzi, kas pārstāv Beļģijas prezidentūru. Paldies, ka ieradāties. Laipni lūdzam. Gribu pateikties arī Beļģijas prezidentūrai par to, ka pievērsāt uzmanību mūsu darbam. Tagad došu vārdu Valīgas kundzei par 23. punktu darbu kārtībā. Paldies un gribu pateikties par jūsu ielūgumu. es esmu uzrakstījusi vēstuli ar galvenajiem eh, manas uzstāšanās punktiem. Kā jau teicu, esmu saņēmusi vairākus priekšlikumus, kurus balstoties uz kuriem es mainīju lūgumrakstu. Balstoties uz kuriem es tiku lūgta mainīt lūgumrakstu vai to vispār atsauktu, tomēr man nav tāda nolūka. Eh, kas attiecas uz eh, gāzes un elektrības rēķiniem, izmaiņu nav. Mēs nesaprotam, kas notiek. Visi uzvedās tāpat kā parasti. Esmu sūdzējusies ministrijai un citiem, bet nekas nav mainījies. Es lūdzu, lai gāzes un elektrības rēķini ir skaidri saprotami to saņēmējiem cilvēkiem, kas nav speciālisti dotajā jomā. Es lūdzu, lai it īpaši gāzes rēķinā tiktu norādīti kubikmetri, nevis kaut kādi kiloģoli vai kilovatstundas, kā tas dažreiz notiek Beļģijā. Es gribu, lai ir detalizēts paskaidrojums šim te rēķinam. Un lai tiktu norādīts arī uh, servis tālruņa numurs, pa kuru varētu pazvanīt klienti, ja grib saņemt papildus informāciju. Šim tālruņam būtu jābūt bezmaksas. Es gribētu informāciju arī par gāzes un elektrības uh, pārvadāšanu piegādi, par to tur nekas nav rakstīts. Ja gāzes cenas mainās, es gribu zināt, kāpēc tas notiek. Es arī gribētu redzēt, ka ir ikgada publikācijas par piegādātāju ienākumiem, ieņēmumiem, peļņu. Kaut kādas izmaiņas jau ir bijušas, bet tas nav tāpēc, ka Lamperis kaut ko šeit ir darījis, bet tāpēc, ka Beļģijas valdība ir rīkojusies. Vietējās pašvaldībās ir dienesti, kuru uzdevums ir izskaidrot gāzes un elektrības rēķinus patērētājiem. Un viņiem arī ir jāpārbauda, vai rēķins ir pareizi aprēķināts. Un tas ir tā, nevis pateicoties Lampēras rīcībai, bet pateicoties Beļģijas valdības rīcībai. Es esmu izmantojis šos pakalpojumus un esmu ar tiem apmierināta. Vēl kāda lieta. Es gribētu arī informāciju par enerģijas avotu piegādes tirgu. Kāpēc, piemēram, nav gāzes tirgus? Es nesaprotu, kā tiek aprēķināta gāzes cena. Es saprotu, ka gāzes cena ir saistīta ar naftas cenu. Bet man vismaz šīs divas lietas ir pilnīgi atšķirīgas, un es nesaprotu, kāpēc viņām būtu jābūt tik cieši saistītām. Kāpēc mums nevarētu būt uh, vienots gāzes tirgus? Vēl kāds jautājums. enerģētikas tirgu, tirgus eh, liberalizācija nav darbojusies tik labi, kā tas būtu gaidāms Beļģijā. Nav noteikta maksimālā gāzes un elektrības cena Beļģijā, kā tas ir citās valstīs. Tas ir arī, laikam, viss, ko es gribēju teikt. Situācija nav mainījusies, nav uzlabojusies attiecībā uz gāzes un elektrības rēķiniem, ko sagatavo lampīris, tie ir pilnīgi neizprotami. Un ja es viņiem mēģinu zvanīt, problēmas joprojām ir tās pašas, skaidrojumu neviens nesniedz. Viņiem ir tur jābūt, lai sniegtu šo skaidrojumus bet es nesaprotu, ko viņi man saka. Paldies! Paldies komisiju. Tagad lūdzu, Dželbet kungs, kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs sniedzām atbildus lūgumrakstu 614 pagājušā gada oktobrī izsniedzēja teica, ka ir grūti izprast lampīras sistēmu. Pati to mēģināju apskatīt. Un es uzņēmu laiku, cik ilgi man uh, pagāja, lai izprastu, kas notiek. Man bija nepieciešams tikai trīs minūtes. Man liekas, ka šeit nav runa par kaut kādu lielu problēmu. Es zvanīju uz norādīto telefonu un trīs minūšu laikā saņēmu informāciju, kas man ir nepieciešama. Iesniedzēji runāja par iekšējo tirgu un par komisijas viedokli. Es izlasīju rūpīgi šo lūgumu rakstu, jo tāds ir mans darbs. Man tika teikts, ka iesniedzēja nav samaksājusi savus rēķinus, summa ir liela un atbilstoši iekšējā tirgus nosacījumiem un izmaiņām 2009. gada jūlijā, kuras pieņēma parlaments attiecībā uz gāzes un elektrības iekšējo tirgu. Jūs konkrēti norādījāt, ka Dažādi nosacījumi attiecas uz gāzes un elektrības rēķiniem. Trešais pants, eh, pirmais pielikums. Un tur ir teikts, ka komerciālās attiecības starp piegādātāju un eh, saņēmēju jāveido atbilstoši vairākiem, vairākām tiesiskām prasībām. Un situācija jārisina ar koplēmumu procedūru starp parlamentu un citiem. Uh, Atgriežoties pie konkrētā lūguma raksta, mēs Eiropas komisijā iekšēji esam sagatavojuši vairākas rekomendācijas. Tās nav saistošas, jo tikai parlaments un padome var pieņemt saistošas nosacījumus. Tās ir rekomendācijas, tās ir publiski pieejamas. Uh, Eh, pagājušā gada jūlijā Londonas fórumā tās tika pieņemtas. Tas ir fórums, kas strādā ar šādiem jautājumiem. Informācija ir pieejama jau trīs gadus. Mans eh, kolēģis pie šī jautājuma ir strādājis detalizēti, var paskaidrot, eh, kādas tieši kopienas prasības regulē šo situāciju, bet nu, mūsu rekomendācijas nav izmantojams tiesā kas attiecas uz kopienas likumdošanas piemērošanu Beļģijā. Eh, Beļģijas valdība ir izveidojusi ombudu dienestu, kuru es arī uh, aprakstīju atbildē no komisijas. Šis ir neatkarīgs ombuds, ombuds, kas ir neatkarīgs no uzņēmumiem. Ombuda uzdevums ir pārliecināties, ka pagājušā gada jūlijā pieņemtās prasības tiek pildītas. Kas attiecas uz uh, lūgumu izskaidrot, kā strādā enerģētikas avotu tirgi. Man liekas, ka tas vispār iziet ārpus lūgumu raksta aptvēruma. Izsniedzēja arī uzdod jautājumus par to, kā gāzes tirgus darbojas Beļģijā un kāda ir saiknes starp gāzes un naftas tirgiem. Man liekas, ka tas īsti nav saistīts ar elektrības rēķinu. Jautājums par gāzes un naftas tirgiem ir uh, pilnīgi cits jautājums. Man liekas, ka tas pat nav eh, Eiropas Savienības kompetencē. Man liekas, ka tā lūgumraksta daļa, kas ir saistīta ar dažādu tirgus darbību, pilnīgi neiekļaujas Lampīras darbības atvērumā. Paldies! Vai kāds deputāts vēlas izteikties? Bostonāro kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Šī problēma pastāv ne tikai Beļģijā. Man liekas, ka tā ir Eiropas līmeņa problēma. Gāzes rēķini tiek sagatavoti balstoties uz kilovatstundām. Šis ir, šī ir mērvienība, kas mēra enerģētikas, enerģi, piegādātās enerģijas daudzumu. Un šeit mēs nerunājam par kilovatstundām, par kilovat, kubikmetriem, kas tiek piegādāti. Un to ir grūti saprast, ja jūs pats nesat inženieris. Un patērētājiem ir ļoti grūti izmērīt vai noteikt, cik tad uh, daudz gāzes ir patērēts, jo visi mērītāji mēra kubikmetrus, un nav nekādu tabulu, kas kaut kādā ziņā pārceltu izmantoto gāzes daudzumu, salīdzinot ar iegūto enerģijas apjomu. Bez tam gāzes e, kaloriju vērtība uh, kas tiek izmantota, lai rēķinātu kilovatstundas, um, ir atkarīga no gāzes koncentrācijas noteiktā apjomā. Rumānijā, piemēram, gaisa proporcija gāzes maisījumā palielinās, un līdz ar to kopējais enerģijas, eh, kopējā enerģijas aizdala samazinās, bet cena ir tā pati. Uh, Un ir ļoti grūti izmērīt vai nostādīt eh, piegādātās gāzes daudzumu pret iegūto enerģijas eh, daudzumu. Es esmu runājis par to pat ar inženieriem, un arī viņiem ir grūtības salīdzināt kubikmetru ar kilovatu. Šādā situācijā ir miljoni patērētāji. Viņi saņem kaut kādu rēķinu, bet viņi nesaprot, kas tur rakstīts elektrības e, rēķinā ir redzams, ka ir elektrība, noteikts daudzums, bet kas attiecas uz dabas gāzi, situācija ir savādāka, jo mūsu uzskaitas ierīces mēra tikai kubikmetrus. Šī ir pilnīgi kodēta ziņa patērētājiem, mums kaut kas šeit jādara, jo visa šī situācija ir vienkārši izstiepta. Uh, līdz, līdz iespējamai robežai. Pat speciālisti, inženieri, fiziķi, kas strādā ar dabas gādas jautājumiem, neizprot eh, šo lietu. Mums kaut kas te ir jādara, un es gribu, lai komisija palīdzētu Eiropas patērētājiem. Paldies! Paldies, priekšsādētājs kundze. Es esmu jauns deputāts uh, lūgumrakstu komitejā, esmu aizvietotājs. Es nevēlos tagad uh, apgrūtināt jūsu darbu, jums jau jāuzklaus citi runātāji, bet es vēlējos pateikties priekšsēdētājs kundzei par viņas labo darbu plānošanu. Tas nav vieglākais uzdevums šajā komitejā. Es pats esmu jurists, Un tādēļ vēlējos pieskarties tieši šim lūgumrakstam. Es šais komitejas sanāksmē piedalos otro reizi, un, protams, tas ir skaidrs, ka šeit piedalās cilvēkam, kam ir jurista izglītība un kam tādas nav. Un, protams, viņi arī lietas aplūko atšķirīgi. Mēs vēl neesam saņēmuši atbildi uz kolēģis lūgumrakstu, bet kādēļ šī eh, sieviete joprojām eh, piegādātājiem ir parādā 4500 eiro. Nu, tas ir nepārprotami, ka šeit nav pārkāpts Eiropas Savienības tiesības. Paldies. Io vi ringrazio, quindi eh, c'è una risposta della Commissione. Paldies. Komisija ir sniegus ļoti skaidru atbildi, saka priekšsēdētāji. Šī atbilde ir saistīta vai apraksta vietējās un nacionāla līmeņa prasības. Komisija pieminēja arī ombudu. Ja mēs runājam par lūgumraksta slēgšanu, man liekas, ka to varētu atbalstīt, un lielākā daļa cilvēku arī šeit tam piekristu, balstoties uz komisijas atbildi, ja neviens neiebilst, es varētu varbūt nāk klajā ar priekšlikumu, ka nacionālās iestādes varētu turpināt strādāt pie šī jautājuma un arī slēgtu šo lūgumrakstu. Nākošais lūgumraksts darba kārtībā ir 762 no 2009. gada. Iesniegusi Jolanta Šebjot. Došu, došu vārdu tagad viņai ir prezente. Vai iesniedzējs šeit? Labdien, mani sauc Jolanta Žebjot. Esmu iesniegusi lūgumrakstu pret Ryanairu. Tas notika pagājušajā gadā. Man ar viņiem radās problēmas lidojuma atcelšanas dēļ. Es gribēju sūdzēties par 45 minūšu telefonu sarunu, kas e, maksāja 1 eiro minūtē, lai atceltu manu atpakaļceļa lidojumu. Es gribu zināt, kāpēc patērētāju kontaktu tālruņa numurs vai zvans uz šo numuru maksā tik dārgi. Francijā, Spānijā, piemēram, ir pieņemti nosacījumi, ka šāda veida naudu nevar prasīt par klientu apkalpošanas tālruņu izmantošanu. Bez tam atcelšanas nosacījumi, kas, kas ir Ryanair eh, lidojumiem, nav īpaši skaidri. atcelšana nav atļauta un ir grūti saņemt informāciju pirms rezervācija tiek izdarīta. Mēs kaut šis uzņēmums eh, nepārāk ievēro patērētāju tiesības. Es gribētu lūgt atstāt lūgumrakstu atvērtu, lai veicinātu to, ka tiek uzlaboti pakalpojumu klientiem, ko Rainers sniedz eh, saviem eh, klientiem nākotnē. Komisija Anģela Greko ir divas galvenās problēmas, ko lūgumraksta iesniedzēja norādīja. Maksa par klientu tālruņu izmantošanu un otrkārt nosacījumi, kas attiecās eh, uz šādu pakalpojumu sniegšanu. Eiropā nav prasības sniegt pakalpojums klientiem par parasto telefonu, par, par parasto maksu. Mums ir, jāno, nu, ir jānodrošina, ka klients ir informēts par iespējamām šādām izman, izmaiņ, eh, maksām, atvainojas, ir direktīva, kur ir norādīts, ka tirgotājam ir adekvāti jāinformē klienti par visu, kas saistīts ar pakalpojumiem, palīdzību klientiem. Runājot par otro punktu, otro jautājumu par nosacījumiem, atbilstoši kādiem tiek sniegti pakalpojumi, palīdzību klientiem. Tātad šie nosacījumi ir skaidri jāizskaidro pirms darījuma noslēgšanas. Mums ir arī direktīva, kas aizsargā patērētāju no situācijas, kad darījums rada būtiskas priekšrocības pakalpojuma vai preces pārdevējam, un ka ir iespēja iesniegt sūdzības, un ja, piemēram, šāda pakalpojuma izmantošana ir ārkārtīgi dārga, tad to varētu risināt, izmantojot eh, līguma nosacījumu direktīvu bet kopumā šāda situācija ir dalībvalstu kompetencē. Šī likum, šis likumdošanas akts ir ieviests dalībvalstī, un dalībvalstīm ir visas iespējas risināt šādas situācijas. Komisija gribētu ieteikt lūgumraksta iesniedzējai informēt par šo nacionālās iestādes kas varētu izvērtēt konkrētās lietas apstākļus un noteikt, vai nosacījumi par negodīgu praksi un negodīgiem kontraktu noteikumiem attiecas uz šo gadījumu. ir arī iespēja lūgt papildus informāciju, konsultācijas no Eiropas patērētāja centra, kas atrodas eh, iesniedzējs eh, mītnes valstī. Komisija ir izveidojusi šādu centru tīklu, lai palīdzētu patērētājiem, kas rodas eh, šiem cilvēkiem pārobežu transakcijās, piemēram, eh, pasūtot šādas lidojumus. Runājot par patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības regulu, ja rodas šādas pārobežu problēmas, Eh, situācija vai iespējamie risinājumi ir uzlaboti un ir prasība sadarboties šādu gadījumu risināšanā. Nacionālām iestādēm, piemēram, Polijā, ir iespēja lūgt palīdzību no īrijas iestādēm vai vienalga, kur Ryanair ir bāze. Runājot par jūsu konkrēto transakciju Un tad polijas iestādes var arī lūgt uh, citas valsts iestādēm izmeklēt situāciju un nodrošināt, ka nepareizās prakses vairs netiek izmantotas. Man liekas, ka nacionālām iestādēm ir pieejama adekvāti pasākumi, instrumenti, lai risinātu šādas problēmas. Vai deputāti ko vēlas teikt? Grunīkundze. Jā, paldies. Jā, es saprotu, ka dalībvalstis var izsināt šādas problēmas, un mēs gribētu, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Rainer ir uzņēmums, kuras piedāvātās cenas ir ārkārtīgi zemas, bet ja paskatās uz lietu kopumā, tad ir tik daudz problēma ar šo uzņēmumu. Francija ir tik daudz sūdzību par viņu darbu. Es saprotu to, ko teica komisija, man ar to nav nekādu problēmu. Jānodrošina, ka Rēneri izmantos vai izpildīs šīs rekomendācijas, tomēr mums vēl būtu jāuzklausa, kā situācija attīstījās no pašas iesniedzējas. Vai, ja kungs? Paldies, priekšsēdētājs kundze. atkal vēlējos uh, tagad paust savu pieredzi, ko esmu guvis darbojoties kā jurists. Jā, es varu piekrist, uh, cilvēks sastops ar problēmām ceļojot ar Ryanair, bet šis ir konkrēts gadījums. Spānijā un Francijā šāda procedūra nav atļauta, bet ir citas dalība valstis, kurās uzņēmumiem nav Uh, pienākums piedāvāt uh, šādu patērētāju servisu telefonu par zemāku cenu nekā noteikts. Un, protams, mums ir jāņem vērā dalību valstu likumdošana, kas ir spēkā konkrētā brīdī, ir jācīnās pret negodīgu praksi. Mēs konkrēti šeit runājam par patērētāju aizsardzību, un īstenībā tas ir dalību valstu kompetencē, saka runātājs. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu, mēs ņemsim vērā to, ko teica komisija, pildīsim komisijas prasības. Proti, e, lūguma raksta autorei ir jācien, jāgriež pie konkrētā uzņēmuma. Lūguma rakstu mēs vēl neslēdzam, jo mums ir nepieciešama vēl papildus informācija, lai varētu detalizētāk atbildēt lūguma raksta iesniedzējai tagad uh, atgriežamies pie 21. darba kārtības punkta. Mēs nedaudz grozījām darba kārtības secību. Un 21. punktā līdz referentes ir uh, eh, Valis skundze un Hefneras skundze. Hefnera kungs lūdzu. Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, godātās kolēģis, nu esmu nedaudz saaugstējies, tādēļ eh, lūkšu jūs atvainot manu nedaudz raupjo balsi. Mums kā Eiropas Savienībai ir lieliska iespēja veikt milzu solus priekšu, pieņēmt regulu par Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu. Līdz ar to Eiropas Savienības pilsoņiem būs iespējas sniegt mums savus priekšlikumus, dažādas ierosinājumus, bet eh, viņi arī varēs eh, tiešā kārtībā vērsties Eiropas komisijā, ja viņiem būs sūdzības. Šie principi ir atrunāti Lisabonas līgumā. Mēs tagad strādājam pie pamatīgākas eh, šī principa ieskicēšanas un uh, ir četri uh, referenti, divi no konstitucionālo lietu komitejas uh, Alans Lamasurs Zita Gurmai un savukārt no lūgumrakstu komitejas uh, es pats un uh, Diana Valeskundze ir uzņēmušies referentu pienākumus. Mēs esam sazinājušies arī ar citām komitejām, ir izveidojusies patiešām cieša sadarbība, ir bijušas daudz tikšanās gan ar referentiem, gan ar ēnu referentiem. Vēlējos teikt sirsnīgu paldies it sevišķi mūsu komitejas ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi piedalījās visās diskusijās nāca klajā ar ierosinājumiem, priekšlikumiem, tas mūsu darbu padarīja ļoti auglīgu. Kāds ir laika grafiks? Šodien mēs jūs informēsim par to, eh, ko esam panākuši, ko mēs domājam par šo ziņojumu, un nākamajā lūguma rakstu komitejas sanāksmē mēs jau jums piedāvāsim tādu konkrētāku ziņojumu priekšlikumu un ir paredzēts šī gada decembra plenārsēde Strasbūrā jau pieņemt galīgu lēmumu. Mēs vēlamies vienoties jau pirmajā lasījumā, vismaz mēģināt to izdarīt un pēc tam, kad uh, visas komitejas būs snieguši savu atzinumu par šo ziņojumu, mēs vedīsim sarunas ar padomu un komisiju, lai varētu atrast kopīgu risinājumu. Un mēs ļoti ceram, ka šādu kopīgu risinājumu varēsim atrast, lai par to būtu iespējams balsot decembra plenāru sēdē Strasbūrā. Bet ja šāds risinājums tiks atrasts, tas ir vienīgais priekšnoteikums. Ir notikušas vairākas sanāksmes, mēs esam saņēmuši informāciju un ir joprojām ne, dažādas neformālas sarunas un es saprotu, ka valda tāds vispārējais atbilsts, atbalsts un es ceru, ka vienojoties ar komisiju un padomu par ziņojumu saturu mēs varēsim gūt panākums. Nu, paši būtiskākie principi šajā ziņojuma priekšlikumā kādi tie ir, es teikšu, varbūt eh, jau pašā sākumā es runāšu par to, kas eh, tieši skar arī mūsu komitejas darbu. Ir eh, tādas nelielas atkāpes, bet es runāšu par to ziņojumu daļu, kas attiec tieši uz lūgumrakstu komiteju. Kas ir pats būtiskākais? Mēs runājam par uh, iniciatīvas pieļaujamību, par iniciatīvas pieļaušanu un par eh, to, kādos eh, brīžos mēs šīs iniciatīvas pieņemam. Komisija bija paredzējusi trīs posmus, proti, ka viens cilvēks ar vienu parakstu var iesniegt šādu iniciatīvu. Tā tiek rūpīgi pārbaudīta, tiek pārbaudīts iniciatīvas saturs, lai tā nepārkāpja Eiropas Savienības būtiskākos principus un vērtības. Un, ja šo iniciatīvu ir iespējams atbalstīt, tā tiek reģistrēta, pēc tam notiek otra pārbaude, ja ir apkopoti 300 tūkstoši parakstu, tad uh, uz dažiem mēnešiem procedūra tiek pārtraukta, komisija pārbauda, vai iniciatīva atbilst visiem juridiskajiem principiem, tad, uh, ja tas tiek konstatēts, darbs turpinās, bet ja ir uh, konstatēti kaut kādi pārkāpumi vai nepilnības, tad procedūra ir jāsāk no sākuma, ir jāsavāc 100 tūkstoši parakstu Un trešā pārbauda notiek pēc tam, kad ir jau savākts viens miljons parakstu, un komisija var konstatēt, vai tā atbilst šādu, atbalst šādu iniciatīvu vai nē. Mūsu ziņojuma projektā mēs piedāvāsim šo trīs pakāpju saržģīto sistēmu padarīt vienkāršāku, izvairīties no birokrātijas, parūpēties, lai pilsoņi to varētu vieglāk izmantot, un mēs vēlamies eh, izmantot divu pakāpju sistēmu, trīs pakāpju sistēmas vietā. Vai mēs šeit runājam par 300 tūkstošiem eh, parakstu vai simts tūkstošiem parakstu. Šo principu mēs vēlētos izslēgt. Tā tad no sākuma ir. Uh, uh, Jāsavāc septiņi paraksts, tāds ir mūsu priekšlikums, nevis tikai viens paraksts, un uh, tādā veidā varētu garantēt, ka varbūt uh, komisijā nenonāktu tādi pārsteidzīgi priekšlikumi un katru sīku nenozīmīgu jautājumu jau kāds varētu apzīmēt kā pilsoņu iniciatīvu. Protams, ir jāved sarunas par šo tekstu, un es domāju, ja cilvēkam būs jāsavāc septiņi paraksti, uh, Eh, vismaz no septiņām dalību valstīm, tad eh, šis cilvēks patiešām būs rūpīgi pie tā piestrādājis un tas nebūs tikai tāds mirkļa untums, kā tas varētu būt tad, ja cilvēks, eh, cilvēkam ir jāsaņem tikai viens paraksts šai iniciatīvai. Tālāk ir jāpārbauda, vai iniciatīva atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošiem līgumiem, tātad, lai tā ne, nevēršas ne pret kādiem būtiskiem Eiropas Savienībā valdošiem principiem un vērtībām, kā arī, protams, jāņem vērā Lisabonas līguma noteikumi un ir jāparūpēs par to, uh, lai šī pilsoņa iniciatīva atbilstu tām kompetencijām, kas piemīt komisijai, vai šajā gadījumā arī komisija var uzņemties iniciatīvu. Pēc tam uh, tikai pašās beigās, pēc 100 tūkstošu parakstu savākšanas, notiek uh, iniciatīvas pārbauda, balstoties uz visiem juridiskajiem un tiesiskajiem principiem. Es domāju, mūsu priekšlikums ir mērtiecīgāks un tādā veidā uh, mēs varētu palīdzēt pilsoņiem. Mēs esam tikušies ar uh, daudz valdību pārstāvjiem, un es uh, patiešām pieredzēju, ka īstenībā valda plašs atbalsts mūsu priekšlikumam, ņemot vērā gan dažādus iniciatīvu pārstāvjus, gan arī komisiju un Eiropas Savienības valstu valdības. Nu, komisija galā būs tas orgāns, kam šīs iniciatīvas beigās būs jāizteno. Mēs runājam arī par to, ka tikai fiziskas personas var iesniegt šādu iniciatīvu, nevis juridiskas personas. Tas, m, mm, tam nevajadzētu būt instrumentam, ko izmantos dažādas apvienības, uzņēmumi un partijas. Nē, mēs vēlamies, lai tas būtu tikai tāds instruments, ko izmantot pilsoņi, jo Lisabons līgumā ir teikts citizens pilsoņi, nevis kampanijas uzņēmumi vai kādas organizācijas. Tātad tikai uh, fizisks personas varēs izstrādāt šādas iniciatīvas. Tālāk eh, mēs vēlamies, lai iniciatīvas būtu pietiekami caurskatāms un lai būtu arī caurskatāms uh, iniciatīvas iesniedzēju finansiālais stāvoklis. Tātad, kurš eh, šo iniciatīvu atbalsta, kādas uh, intereses aiz tā visa varētu slēpties un tā tālāk. Protams, nevajadzētu atskaitīties uh, smalki par katru izmantoto pastmarku vai, vai pildspalvu, bet ja, piemēram, šeit ir naudas summas, kas ir lielāks par 100 tūkstošiem, mēs vēl pietiekam plaša informācija, no kurienes šī nauda ir nākusi. Tālāk. Mēs eh, runājam par to, kurš drīkstēs parakstīt šo iniciatīvu. Mēs piedāvājam uh, vecuma robežu 16 gadu, tātad jebkurš Eiropas Savienības pilsonis vai pilsoni, kas ir saņēmis, eh, kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu, varēs parakstīt šādu iniciatīvu. Citi piedāvā uh, šādas iniciatīvas tiesības piešķir tikai cilvēkiem, kas jau drīkst piedalīties vēlēšanās. Tālāk eh, komisija runāja par uh, jebkuru cilvēku, neatkarīgi no viņa vecuma, ka šie cilvēki varētu parakstīt iniciatīvu. Uh, Un mēs domājam, ka līdz šim tas nav radījis nekādas problēmas. Pateicoties pilsoņu iniciatīvai, mēs eh, šeit neradīsim tādu tiesisku instrumentu vai instrumentu, kam būs ļoti saistošs raksturs. Mēs runājam par tādu ierosinājumu, par priekšlikumu un mēs nevēlamies eh, ierobežot šādas iespējas. Mēs vēlamies, lai šādas iespējas eh, pavērtos pēc iespējas uh, plašākam cilvēku lokam, lai arī jaunieši varētu piedalīties uh, uh, šajā procedūrā, izpaust savus vēlmes un vajadzības. Tādēļ mēs piedāvājam 16 gadu vecumu robežu. Un runājot par geogrāfisko kvotu, cik daudzās valstīs ir jāsavāc paraksti, lai varētu iesniegt iniciatīvu komisijai? Es domāju, ka teorētiski, protams, varētu parakstus apkopot pilnīgi visās dalību valstīs, bet mūsu ziņojuma priekšlikumā ir teikts, ka Ja ir savākts eh, parakstu skaits no pietiekam daudzām dalību valstīm, tad to var uzskatīt par pilnvērtīgu pilsoņu iniciatīvu. Tas ir teikts Lisabonas līgumā. Mēs runājam par vienu piekdaļu Eiropas Savienības dalību valstu. Komisija savukārt piedāvā vienu trešdaļu dalību valstu. Protams, noteikti par to būs vēl jāved sarunas. Vēl kāds būtisks princips kurā brīdī uh, eh, savāktie paraksti vairs nebūs derīgi. Komisija piedāvā tādu visai stingru termiņu, tātad pēc 12 mēnešiem paraksti vairs nav derīgi. Mēs veicām tādu empīrisku izpētes darbu vairākās dalību valstīs, ņemot vērā iespēju parakstu vākšanai, parakstus tātad vāks dažādās dalību valstīs, dažādās valodās. Mēs domājam, ka 12 mēneši ir pārāk maz. It sevišķi, ja iniciatīva ir jātulko vairākās valodās, jāsavāc paraksts vairākās valstīs, un ja jūs to nedarat, piemēram, internetā, bet uh, to darat reāli, tā tad uh, dzīvajā, dzīvā veidā savācot šos parakstus, jo ir cilvēki, kas, piemēram, nelieto internetu, nelieto datoru, mēs nevēlamies viņus izslēgt no šīs iespējas. Mēs runājam par to, ka varētu šo termiņu pagarināt uz 18 mēnešiem. Lībe komitejai ir cits priekšlikums, viņi runā par diviem gadiem, par 24 mēnešiem. Savukārt komisija piedāvā 12 mēnešus, tātad vienu gadu. Vēl kāds būtisks jautājums, kas attiecas tieši uz uh, pilsoņu iniciatīvu, nu varbūt pats svarīgākais jautājums, kas notiks beigās, kas tā tad notiks, ja būs savākts viens miljons parakstu. Tā tad uh, iedomājieties gar acīm tādus kā svarus, mēs uh, es, esam pieņēmuši regulu, un e, tur ir noteikts, kas pilsoņiem ir jādara, kas viņiem ir jāizpilda, lai šī pilsoņa iniciatīva pārvērstos realitātē. Tātad E, vismaz vienā piekdaļā dalību valstu ir jāsavēc viens miljons parakstu, ievērot konkrētus priekšnoteikumus. Tātad e, tas ir likts vienā svaru kausā, šis lielais smagums, bet kas nonāk otrā svaru kausā, kas notiek pēc tam, ko, ko komisija darīs ar šo iniciatīvu? vai uh, komisija uz to reaģēs, vai tā nopietni uztvers šādu iniciatīvu. Un mēs teicām jau no paša sākuma, ja viens miljons parakstu ir savākti, tad komisija šīs iniciatīvas uh, uzsācējus uzaicina uz Briseli un tādā uzklausīšanā uh, arī iepazīsts ar viņu priekšlikumu. Un tas eh, varētu pierādīt, ka pilsoņu iniciatīva tiek uztverta nopietni, ka mēs vismaz eh, kaut kādu tādu minimālu uzmanību viņiem pievēršam. Un komisija, protams, var nepiekrist šai iniciatīvai pašās beigās, tas ir atrunāts arī Lisabonas līgumā, bet eh, komisijai ir arī jāizpilda attiecīgā procedūra. Ja mēs runājam par demokrātiju, demokrātija arī ir balstīta uz konkrētām procedūrām. Un pilsoņi, protams, eh, varētu arī pieņemt atteikumu, bet eh, viņiem vismaz ir jāsniedz sajūta, ka viņi ir tapuši uzklausīti, ka viņiem ir pievērsta uzmanība, bet ja vienkārši viņiem tiks atteikts un vispār neviens viņiem ne, nepievērsīs uzmanību, komisija viņus neuzklausīs, tad sarūktinājums būs patiešām liels. Tādēļ mēs pieprasām eh, veikt šādu procedūru, proti veikt atklātu uzklausīšanu, uzaicinot eh, iniciatīvas uzsācējus uz komisiju. Varētu arī uzdot jautājumu, vai mēs kā lūgumrakstu komiteju varētu spēlēt būtiskāku lomu runājot par pilsoņu iniciatīvu. Uh, es un arī Valesas kundze uzskatām, ka mēs īstenībā būtu atbildīgā komiteja, ja mēs runājam par pilsoņu iniciatīvas uzsākšanu. Tieši tādēļ mums ir jāspēlē ļoti aktīva loma, to mēs arī atzīmējām savā ziņojuma priekšlikumā. Mēs teicām, ka pateicoties atbildīgajai komitejai, Eiropas parlaments vienmēr var uh, iesaistīties uh, iniciatīvas izskatīšanā. Mēs paši varam arī nu, rīkot uzklausīšanas parlamentā, mēs varam piedalīties komisijas rīkotajās uzklausīšanās, un, protams, komisijai regulāri ir jāinformē mūs, eh, proti būtis eh, atbildīgo komiteju. Tas bija pats svarīgākais, svarīgākās atziņas un domu grauda mūsu ziņojuma projektā. Es vēlējos jūs ar to pietiekami labi iepazīstināt. Uh, un jāņem vērā, ka ēnu referenti tikās eh, ļoti bieži iepriekš, šīs doma apmaiņas bija ļoti auglīgas, un es, eh, protams, ceru, ka arī mūsu komitejā es uzklausīšu daudz būtisku ierosinājumu un jau nākamajā reizē piedāvāšu jums gatavu ziņojumu projektu un, protams, es arī labprāt uzklausīšu kolēģu viedokļus, lai tos varētu integrēt turpmākajā tekstā. Paldies! Paldies Hefnera kungam turpin priekšsēdētāji! Nu, mēs esam uh, vienojušies par to, ka varēsim uh, strādāt 5 minūtes ilgāk. Un, ja jūs vēlties strādāt ilgāk, pēc tam mēs varam turpināt diskutēt angļu valodā. Vai jūs vēlties turpināt? Jā, vai tā ir klusēšana piekrišana? Tā, tad turpināsim darbu angļu valodā.